Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dārgie kolēģi, ja jums nav iebildumu, mēs varētu sākt darbu. Pirmais uh, uh, ir mums viesis Karlori Cuto, kas ir ieradies no Eiropas pētniecības infrastruktūras strateģiskā fóruma, un viņš stādīs mums priekšā 2009. gada ziņojumu. Es domāju, ka tas mums visiem būs ļoti interesanti to uzklausīt. Uh, Mēs esam paredzējuši laiku šim darbkārtības punktam līdz četriem, pēc tam turpināsim ar pārējo darbkārtību. Lūdzu, Ricuto kungs, jums vārds. Uh, will, uh, try... Paldies! Es uh, mēģināšu sniegt jums jau, jaunāko informāciju par uh, rezultātiem, kas ir sasniegti Eiropas pētniecības infrastruktūras strateģiskajā fórumā. Un viens no iemesliem, kāpēc es esmu šeit, ir tāpēc, ka parlaments ir bijis ārkārtīgi uh, liels atbalsts sniedzējs, lai nodrošinātu pētniecības infrastruktūras labāku attīstību. Tīpas šī Buzeka kungs, viņš ir piedalījies vairākās mūsu sanāksmēs un viņš visu laiku ir mūs virzījis ķerties pie konkrēta darba, it īpaši, lai mēs atkal izlīdzvarot visas iespējas starp austrumiem un rietumiem. Savā īsajā prezentācijā gribu pavisam īsi pastāstīt, iepazīstināt jūs ar Eiropas pētniecības infrastruktūras strateģisko fórumu, kas tika izveidots 2002. gadā, to izveidoja ministru padome, un tur sanāk kopā pētniecības ministri no dalību valstīm un uh, asociatīvajām valstīm un arī Eiropas komisijas pārstāvs. Mūsu misija ir atbalstīt uh, vienotu strateģisku uh, pieeju politisko lēmumu pieņemšanā, lai mēs varētu pieņemt dažādas daudzpusējas iniciatīvas un izstrādāt labāku pētniecības infrastruktūru. Līdz šim mēs esam veidojuši uzticību, un tieši tas ir nepieciešams Eiropā, tad attīstīt, stiprināt uzticību. Uh, Pat, ja ir kādreiz kādas problēmas bijušas, tā tad šīs uzticamības veidošana šajā konkrētajā jomā, cerams, ļaus mums izveidot labu starptautisko pētniecības infrastruktūru, un mums ir izdevies iesaistīt uh, visus pārvaldes līmeņus, uh, tātad Eiropas Savienības līmenī, valstīs, reģionos, un tātad mēs tādējādi esam centušies kopīgi izmantot uh, visus resursus. Tātad par kādām pētniecības infrastruktūrām es runāju? Visās zinātnes jomās ir nepieciešama moderna infrastruktūra, kādi konkrēti instrumenti. Un zināšanu un zinātnisko mērķu tālākā attīstīšana un virzīšana prasa arī jaunas tehniskas risinājumus. Tātad mums ir nepārtraukt šis, eh, šī savstarpējā saikne starp eh, zinātne un tehnisko attīstību, un abi šie aspekti principā virza viens otrs priekš. Daži no šiem instrumentiem ir pārāk dārgi, lai tos uzturētu viena konkrēta valsts, un tos ir nepieciešams uzturēt kā starptautiskas infrastruktūras objektus. Tātad tiem jābūt atvērtiem lai nodrošinātu vienādus apstākļus visiem. Modernie eh, infrastruktūras objekti uzlabo iespējas izlabo, eh, izmantot šo konkrēto infrastruktūru kopīgiem mērķiem. Tā tad man priekšā ir arī daži attēli, kuros jūs varat redzēt, ka um, ir daudz eh, dažādu zinātnieku dažādās valstīs, kas izmanto informācijas komunikāciju tehnoloģijas un tagad spēj sazināties, tātad tas tiek uh, izmantots visdažādākajās jomās. Tas ir nepieciešams, uh, lai varētu visu to tādā sintētiskā veidā izmantot. Pētniecības infrastruktūra ir tādi kā inovācija trīsstūri, ja tā var izteikties, jo tos izstrādā un veido tādā veidā, lai piesaistītu vislabākos pētnieks un zinātnieks pasaulē. Un tiem ir ārkārtīgi liela loma, lai attīstītu tālāk zināšanas un tehnoloģijas. Ņemot vērā konkrētos mēģus, ir nepieciešamas uh, uh inovācijas, uh, lai nodrošinātu pasaules līmeņa kvalitāti dažādās eh, dzīves jomās Eiropā, gan zinātnē, izglītībā, tehniskajās jomās un arī citur. Un pie tā mēs strādājam. Tādā veidā, tātad veicot šādu darbību, mēs eh, atbrīvojam visu darbinieku eh, radošo potenciālu un tādējādi tas viss kļūst par tādu ārkārtīgi svarīgu sociālo-ekonomisku faktoru. Ja es gribētu attēlu veidā to visu attēlot, tātad trīs stūra vietā mums ir tāds kā uh, tāds kā atoms. Tātad jūs redzat, ka vidū ir šī pētniecības infrastruktūra un apkārt ir nozars un pētniecība un cilvēku un tā tālāk. Ja man vajadzētu kaut kādā veidā raksturot, kāda ir šī savstarpējā ietekme un iespējamais ieguvums no šīs infrastruktūras, jūs redzat tādu ļoti sarežģītu attēlu, kur mēs varam redzēt, ka eh, gan eh, politiski, politiskā ziņā tas nodrošina labākus rezultātus un eh, labāku politisku saskatāmību mūsu reģionam. Uh, Eh, labākas tehnoloģiju un inovāciju izmantošanas, eh, arī augstas kvalitātes valsts pasūtījumu izpildu. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, par ko Eiropā tiek daudz runāts un kur mums vēl ir daudz jāpiestrādā. Gribu dot vienu piemēru, te jūs redzat nākošā tālā Grenobli, tā tad eh, tur ir tās augtais poligons, tas ir izvietots uz tādas kā pussels, no, no labās un kreisās puses šai pusselē ir divas upes, Un 70. gados mēs izlēmām Eiropas līmenī izveidot šo infrastruktūras objektu, šo apaļo, ko jūs redzat. Un tas ir uh, speciāls uh, institūts. Vairākas valsts līdzdarbojās, ir īpaši Francija, Vācija un Anglija, bet pēc tam arī vēl citas valsts pievienojās projektam. Vēlāk mēs uh, izlēmām izveidot sinhronizētu Eiropas infrastruktūras objektu. Un šīs konkrētais objekts un citi objekti, kas ir saistīti ar šo, uh, ļoti lielā mērā veicina ekonomisko attīstību un sasniegums. Tas ir ļoti svarīgi, bet tas nav nekas jauns, jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ uh, pagātnē, viduslaikos, uh, tad klosteros bibliotekas bija vērstas ne tikai uz debesu ķermeņu zvaigžņu izpēti, bet ar šo biblioteku palīdzību tika attīstīts dažādas tehnoloģijas, lai varētu uh, uzkrāt uh, zināšanas un nodot tās tālāk, tātad jau no, no romiešu un, un grieķu civilizāciju laikiem, un tur tika uzkrāti dati par uh, celtniecību, par pārtiku, par dzērienu izgatavošanas tehnoloģijām, tātad tas viss tik tādā veidā uzturēts. Tāpat tika aprakstīts šais bibliotekās citas uh, zināšanas, kuras atkal tālāk izpaudās, attīstījās renesanses laikmetā. Un bieži vien tieši šādos uh, zināšanu informācijas centros arī jauna atklājuma dzima. Infrastruktūra un centrālais pīrā, pilārs visā šajā atris, um, attīstībā Tas ir uh, arī definēts uh, Lundas deklarācijā un uh, Donastijas deklarācijā un arī citos dokumentos. Uh, Tāpat arī eh, Vision 2020, tas ir Eiropas komisijas izstrādās dokuments, kur arī eh, šī infrastruktūra ir eh, aplūkota, un tāpat šis infrastruktūras aspekts ir ļoti būtisks arī daudzos citos Eiropas Savienības projektos. Problēma ir tāda, ka neviena atsevišķa valsts nevar sniegt visu nepieciešamo atbalstu pētniecībai, uh, daudzām Eiropas valstīm ir kaut kāda infrastruktūra vai zināms potenciāls, bet diezgan bieži tās nespēja modernizēt un izmantot un pārvaldīt šo infrastruktūru tā, kā tas ir nepieciešams. Ir apmēram 300 e, infrastruktūras objektu Eiropā par vairāk kā 100 miljārdiem eiro, 100 miljārdu eiro vērtībā, bet gada izmaksas uzturēšanai vien ir apmēram 10-50 miljārdu e, eiro Un ir grūti kopīgi izmantot šos infrastruktūras objektus, ja vien par to nepanāk oficiālu vienošanos. Eiropas Savienībai ir iespējas uh, labāk izmantot visus šos infrastruktūras objektus. Un tādā veidā Eiropas Savienība varētu nodrošināt uh, konkurētspēju pasaules mērogā. 2000. gadā tika izveidota Eiropas pētniecības eh, telpa un tad arī tika izveidot šis eh, fórums. Tātad tas īsos vārdos bija par uh, mūsu galveno darbību. Uh, reģionālais aspekts un līdzsvars ir viens no ārkārtīgi svarīgiem aspektiem. Pārvaldība un uh, visu pārējo spēlētāja iesaistīšana ļoti svarīga. Socioekonomiskie rezultāti un dažādi instrumenti izmantošana, Eiropas investīcija bankas izmantošana svarīga, e-infrastruktūra un uh, citi. Tātad ļoti daudz elementu, pie kuriem mēs pieskaramies savā darbā. Mūsu rīcību, darbību izstrādā pamat uh, programmu ietvaros, un mums ir ļoti spēcīgas saiknes izstrādājot projektus, izveidojot uh, sekretariātu. Kā jūs zinat, ir uh, jauns tiesisks regulējums, ko ir apstiprinājusi padome, kas ir stājies spēkā tagad. Un tagad mums ir arī šī tiesiskā struktūra, lai pētniecības infrastruktūru tālāk varētu stiprināt Eiropā. Tātad sinerģija sadarbība ir ļoti svarīga, un mēs kopīgi arī strādājam eh, šīs vīzijas 2020 ietvaros. Mūsu fóruma eh, ceļa karte tika izstrādāta, un komitejā tika, jūs komitejā arī tika prezentēta mūsu fórums tātad izstrādāja šo ceļu karti. Mēs izvēlējāmies 44 eh, eh, projektus, tātad eh, infrastruktūras objektus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Eiropas pilnīgi konkurētspēju. Svarīgi ir tas, ka šī ceļa karta un 44 projekti tika izvēlēti vienbalsīgi, vienprātīgi no 200 dažādiem ierosinātiem projektiem no dažādām valstīm. Tātad tā jau ir šī uzticības veidošana un stiprināšana. Mēs palielināsim šo projektu skaitu un iekļausim arī veselības, pārtiks un energo sektoru. 28 no 33 Eiropas Savienības dalību un asociatīvajām valstīm ir izstrādājušas arī savas nacionālā līmeņa ceļu kartes, kas ir saistīts ar mūsu fóruma eh, darbu. Un tādā veidā mums ir iespējams labāk apkopot, izmantot uh, šo valstu resursus, uh, izstrādājot kopīgus instrumentus Eiropai. Un šeit tablā jūs redzat uh, valstis, kuras līdzdarbojas. Mm, pārsvarā tās ir jaunās Eiropas Savienības dalību valstis un ne tik daudz vecās. Un es domāju, ka tas ir liels pasākums, panākums tieši tādā jomā. Desmit no šiem uh, objektiem ir eh, ieviešanas fāzē, astoņi tuvojas ieviešanai, desmit eh, ir definēšanas eh, fāzē. Un tas ir labs rezultāts. To lielā mērā atbalsta arī ietver programma. Citas svarīgas attīstības tendences. Mēs iesaistām pētniecības aprindas no dažādām valstīm. Visdažādākajās jomās, sākot ar fiziku, medicīnu un citām, un tas ir palīdzējis strukturētā veidā veidot šo zinātnes uh, telpu, lai domāšana notiktu tādā eiropeiskā mērogā un izpratnē. Uh, reģionālie un struktūra fondi tiek izmantot šobrīd daudz labāk, tiek izmantotas dažādas reģionālās uh, iespējas un resursi. Un mēs cenšamies izvairīties no nevajadzīgas uh, konkurences un tā vietā labāk panākt sadarbību. Mēs cenšamies nodrošināt visiespējamo labāko pārvaldību, lai nodrošinātu, ka uh, mēs panākam arī inovācijas. Research, mēs nosakam uh, izcilības uh, kritērijus, un mums uh, ļoti lielā mērā ir izdevies sadarboties ar, uh, ar Krieviju, Indiju un arī citām valstīm. Tātad, ko mēs esam guvuši, kādu pieredzi no visiem šiem uh, pasākumiem? Mēs varam paplašināt šo infrastruktūras telpu, un šo skatījumu mēs varam attīstīt tālāk, stiprinot uzticību. Un mums ir jāpiesaista Eiropas Savienības nacionālā līmeņa un vietējie resursi, bet eh, kaut gan mēs varam izmantot dažādus resursus, tomēr atvērta piekļuve un ekscelence, izcilība var tikt apdraudēta. Jā, pastāvēs kaut kādi limiti ierobežojumi finansējumā. Eiropas Savienība ir vienīgais iespējamais papildus finansējumu avots, lai atbalstītu šo izcilību un uh, Eiropas finansējumam vajadzētu apmēram 20-30% mērā sekt šo uh, darbību. Un šobrīd šis rādījums ir tikai 0,25%. Nākošie nepieciešamie soļi ir nodrošināt ilgtspējību, lai nodrošinātu labu kvalitātes kontroli, lai piesaistītu nepieciešamos cilvēku resursus un, visbeidzot, lai mēs runātu vienā balsī visās zinātnes jomās, tad, kad mēs veicam kādas sarunas Eiropas līmenī, pasaules līmenī. Tā tad ir nepieciešams, nepieciešams centiem Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu institucionālo izcilību. Un arī individuālu izcilību, un uh, pētniecības padoma pavisam drīz nāks klajā ar uh, ziņojumu, ņemot vērā, ka pētniecības infrastruktūra apkopo sevi jaunākos sasniegumus gan attiecīgajās rūpniecības nozerēs, pētniecībā un inovācijās. Tad tādā gadījumā mēs varam izmantot arī Eiropas uh, Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu palīdzību turmākajā darbā. Ar to es arī noslēdzu savu prezentāciju un es ceru, ka parlamentā eh, deputāti eh, sniegs mums eh, savu atbalstu arī turpmāk, un šis atbalsts mums tik tiešām ir nepieciešams, lai mēs varētu tālāk strādāt. Paldies! Herzlichen Dank. Liels paldies. Pirmais pieteicās Gireka kungs uzstāties. Bardzo, Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs skatāmies uz to, ka Eiropas infrastruktūra ir koncentrēta, tad, eh, manuprāt, būtu labāk, ja šī infrastruktūra būtu vairāk izkliedēta. Tas būtu uh, labi zinātniekiem, īpaši jaunajiem zinātniekiem, tas novērstu smadzeņu aizplūšanu. Runājot par Lisabonas procesu un attīstību šajā jomā, eh, ir skaidrs, ka izglītība un apmācība ir ļoti būtiska joma. Infrastruktūra un tās uzturēšana ir ļoti dārga. Un tad ir arī viss šis te jautājums par to, ka tas, protams, ir nepieciešams, ja mēs vēlamies īstenot pētnieku mobilitāti. Tā ir svarīga iekšējā tirgus dimensija. Bet šķiet, ka šis signāls nav īsti aizgājis līdz dalību valstu valdībām. Mēs uh, sakām, ka tas ir arī konverģences faktors. Un es gribētu uzdot jautājumu, runājot par uh, uh struktūru fondu izmantojumu. Reģionālie fondi un fondu līdzekļi ir dažādā veidā organizēta un paredzēta šiem mērķiem. Un, protams, ka tas rada zināmas grūtības. Lai būtu pieeja struktūra fondiem, tas ir ļoti būtiski, un kohēzijas fondiem arī. Uh, laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, un es esmu nedaudz pārsteigts uh, lasīt šo informāciju, jo, ja mēs uh, raugāmies uz uh, infrastruktūras veidošanas jautājumu, tad tur ir vajadzīga kohēzija Jo jautājums, kas man ir, eh, ir vai mums ir kaut kādi piemēri, eh, ka tiktu izmantots kohēzijas finansējums, lai veidotu pētniecības infrastruktūru Eiropas Savienībā. Eh, es zinu, ka tas varbūt ir ļoti detalizēts jautājums, bet, kad mēs runājam par infrastruktūru, tad, ja mēs runājam par to, vai tā ir koncentrēta vai uh, iz, izkliedēta un uh, ir arī runa par tās augtajām viedajām pilsētām, kur pētniecības programmas un infrastruktūra pētniecībai eksperimentālā veidā var tikt piedāvāta. Un šeit varbūt mēs nerunājam tikai par uh, Uh, Eiropas dimensiju, bet arī par globālo dimensiju. Tātad jautājums par e-pilsētām, ja viedajām pilsētām. Paldies tagad, Hercogs Kons, lūdzu. Uh, thank you, T eh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, mūsu mūs viesim sveic jūs šeit, un es domāju, ka jebkurš, kas nedaudz ir saistīts ar pētniecību Eiropā, eh, jūs pazīst un ļoti cienu jūs par jūsu zināšanām un pieredzi. Un arī par to, kādu pieeju jūs izvēlaties pētniecībai Eiropā. Es domāju, ka kaut gan Ungārija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts, kad 2000. gadā tika pieņems lēmums uh, par uh, uz zināšanām balstot ekonomiku. Uh, un tas viss ir eh, šī lēmuma sekas, tad mēs tomēr domājam, ka ir ļoti izšķirīgi svarīgi tiešām iet šajā virzienā. Mans pirmais jautājums ir, šobrīd ir 44 projekti uh, sārakstā. Kad tiks atklāts pirmais? Kad uh, būs uh, klāts šis brīdis, kad kaut kas jau būs izveidots un varēs sākt darboties, un pēc tam kādā režīmā tiks atklāti nākamie projekti, nobeigt šie projekti? Un bija viens jautājums, kas ir eh, parādījies arī mūsu agrākajās diskusijās. Ja mēs eh, skatāmies uz infrastruktūras iespējamajām vietām, tad mums ir eh, jāskatās, kurā vietā bieži vien ir varbūt ierobežots skatījums uz šīm iespējamajām vietām. Uh, Jūs minējāt tātad zināšanu smadzeņu apmaiņu Eiropas ietvaros un nevis smadzeņu aizplūšanu. Tātad mums no šī punkta arī jāskatās, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim solidaritāti un tās valstis, kas sasniedz rezultātus, varbūt uh, Uh, nesaņems daudz, pietiekam daudz par to pretī un tādējādi zaudēs uh, savu entuziasmu. Es uh, sekoju šim esfrī sarakstam, arī ELI projektam un uh, vēl kādam projektam. Šie ir projekti, kas ir ļoti atšķirīgi un tika plaši apspriesti Ungārijā. Viens tiek uh, finansēts no dalību valstu puses un otru uh, projektu finansē struktūra fondi. Tātad jaunās valstis izmanto struktūra fondu finansējumu. Tātad eh, varbūt jūs varētu pastāstīt par šiem jautājumiem vairāk, kā saglabāt Eiropas solidaritāti, kā panākt šo te zināšanu un smadzeņu apmaiņu, eh, tātad, lai nepievērstos tikai eh, reģionam, kas ir uz rietumiem no Elbas. Etsukalas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεζούτο γιατί... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu arī pateikties mūsu viesim par eh, ļoti skaidro eh, stāstījumu par eh, Esfrī fórumu. Es vienmēr esmu ticējis iniciatīvām, kuras ir veikusi Eiropas Savienība šajā ļoti plašajā pētniecības jomā. Un ja mēs raugamies uz šo ļoti garo infrastruktūras objektu sarakstu, Esfrī ietvaros, tad mēs skaidri redzam, ka ir tāda vienotības sajūta visā Eiropā pētniecības jomā, kā jau kolēģis to ir norādījuši. Mans jautājums jums, Ricuto kungs, būs ārkārtīgi praktisks. Mēs šeit dzirdējām vārdu solidaritāti saistībā ar pētniecību, un tika runāts arī par uh, geogrāfisko un struktūrālo uh, izkliedētību vai sadalījumu. Es nāku no valsts, kurā kura nav varbūt pirmā, kas nāk cilvēkiem prātā, ka tiek runāts par uh, pētniecību un izcilību. Un domāju, ka Jā, mums ir zināmā mērā grūti bijis domāt par sevi kā par pasaules uh, līderiem. Jā, mums ir zināmas ambīcijas bijušas, tad, kad mēs uzsākām Lisabonas procesu. Uh, Zviedri tajā laikā runāja par Eiropas paradīzi, un es domāju, ka secinājums no tā viss ir tāds, ka struktūra fondi un solidaritātes principi reāli mums daudz ko nav palīdzējuši, lai mēs varētu kļūt konkurētspējīgāk globālā mērogā Izcelības uh, centri uh, mums ir Eiropā, un tā, protams, ir viena lieta, bet solidaritāte tomēr ir kaut kas cits. Mums, protams, ir nodrošināta cilvēku un ideju kustības un pārvietošanās brīvība Eiropā un arī visur, kur, un daudz kur citur pasaulē, bet mums tomēr ir jācenšas izmantot instrumentus, kas ir mūsu rokās, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Jums, Ricuto kungs, ir pieredze un zināšanas. Runājot par mūsu lomu un līmeni pasaulē pētniecībā, kuras, jūsuprāt, ir tās jomas, kur mēs varētu tik tiešām panākt lielus, būtiskus rezultātus un sasniegumus. Un no otras puses, cik lielā mērā jūs eh, ticat šīm ceļu kartēm, kuras ir iesniegušas atsevišķas dalībvalsts? Mēs zinām, ka Eiropas ceļš uz Eiropas eh, integrāciju un eh, kultūras un pētniecības tālāku attīstību un izcilību. Mēs zinām, ka šajā ceļā mēs gribam parādīt, ka mēs esam pasaules līmeņa spēlētāji, un pasaulē ir daudz citas lielas valsts un reģionu. Un uh, tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai mums arī būtu lieli būtiski projekti, bet tam ir nepieciešams arī liels ieguldījums. Vai jūs domājat, ka uh, tie projekti, kas mums ir, ar to palīdzību mēs varam nonākt šādā globālā mērogā? Vai S-Free fórums kur es ļoti, starp citu, atbalstu, ir pareizais ceļš, kā mums virzīties uz priekšu šiem ambicioziem mērķiem. Mizāros kungs. Thank you, Mr. President. <clears throat> Paldies, priekšstādātāji. Pirmkārt, gribētu pateikties uh, Rizuto kungam par ārkārtīgi interesanto stāstījumu un uh, gribu sirsnīgi sveikt. Uh, šos uh, plānus, kādi ir, un arī pozitīvi vērtējam ESPRI līdzinējo darbību un nākotnes skatījumu. Jūs savā stāstījumā minējāt inovāciju trīs pīlārus - tehnoloģiju, inovācijas, bet man interesē, kur šeit ir augstākā izglītība šajā procesā. Gribētu pajautāt, kā jūs raugāties uz sadarbības starp augstākās izglītības iestādēm un pētniecības centriem, jo liela daļa pētniecības tiek veikta tieši universitātēs un doktorantūras studenti un doktorantūras mācību programmas ir pilnīgi neatņemams šajā procesā. Kā fórums, jūsuprāt, varētu stimulēt šo sadarbību un kā varētu uh, infiltrēt, iefiltrēt savu stratēģiju šajā universitātes, eh, universitāšu mācību vidē. Paldies. O Kavaljo. Kavaljo kundze. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, arī gribētu pateikties mūsu viesim par prezentāciju un gribētu uzdot eh, divus jautājumus. Tās bija divas lietas, ko jūs minējāt, bet varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk. Pirmā lieta tas man ir bāžas, kas man ir par ilgtermiņu finanšu ilgtspējību šīm te uh, pētniecības infrastruktūras uh, struktūrām, kas ir dārga projekti un dārga infrastruktūra un bieži vien ir uh, grūti ilgtermiņā finansēt šo infrastruktūru. Un otrs jautājums, ko jūs minējāt beigās, bija šīs te attiecības starp pētniecības infrastruktūru un uh, Uh, GTI un I, uh, Eiropas uh, tehnoloģija institūts, informācija, tehnoloģijas informācijas sabiedrība. Tātad vai jūs esat jau izstrādājuši kaut kādu sadarbību starp EIT un pētniecības infrastruktūrām? Paldies, Tojas kundze. Grazie Presidente. Voglio anch'io ringraziare per questa presentazione. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties mūsu viesim par prezentāciju, kas bija ļoti interesanta. Un um, es arī varēšu droši vien izlasīt, ja kaut ko um, nepamanīju. Balstoties uz jūsu pieredzi nacionālā un Eiropas līmenī pētniecības jomā gribētu pajautāt par juridiskajiem instrumentiem un par procedūrām. Un par eh, to, kā pāriet no projekta uz realizāciju. Ja mēs raugāmies uz mehānismiem, kas tiek izmantoti, uh, lai sniegtu juridisko pamatu, tad kopējās tehnoloģija informācijas un platformas, un tas viss ir svarīgs, bet viena lieta, ko mēs pamanām, ir tas, ka tas uh, bieži vien ir nevis instruments, bet tieši bremzē attīstību. Un, protams, tas negatīvi ietekmē rezultātus. Un es domāju, ka šeit ir jāpiemina Erika konsorcijas. Potočņieka kungs, bijušais komisārs, kas uzsāka šī konsorcija darbību, gribēja, lai šie projekti iesaistītu daudzas dalību valstis, bet lai būtu vienots juridiskais ietvars, un tāpēc viņi uh, nāca klajā ar šo konsorciju, kur, kur nosauc par Eriku. Un ja mēs runājam par uh, juridisko pusi, tad ir procedurāls grūtības, problēmas ar uh, noteikumiem, un tie ir pavisam neseni notikumi. Un mans jautājums ir, vai tas tagad darbojas un vai tas nākotnē darbosies, un vai tas būs uh, kaut kas labvēlīgs, vai tas tieši kavēs progresu. Um, runājot par kopējām tehnoloģijas iniciatīvām, tie, kas strādā pētniecības centros, saka, ka ir ļoti sarežģīti strādāt šajos ietvaros. Tas ir pārāk sarežģīts process. Un pamatā tātad mēs nesasniedzam tos rezultātus, kurus vēlējāmies sasniegt. Dažkārt mēs nevaram izvairīties no iespaida, ka mēs eh, radām pārāk daudz institūciju, uh, Un uh, koncentrācijas vietā mums ir fragmentācija. Tādējādi negribu uh, kritizēt uh, uh šo darbu kvalitāti, bet vienkārši tie ir tā kā šķērši pētniecības uh, darbā. Paldies, Ricato kungs, uh, jūs varbūt varētu atbildēt, un ja jūs kolēģis arī grib izteikties, protams, viņam varētu dot vārdu. Lūdzu. Yes. Yeah. Uh, uh, first of all. Uh... Jā, jā, pirmkārt es gribēju jūs iepazīstināt ar Andreju Runelu no Rumānijas, kas ir viens no izpildu padomes uh, locekļiem Esprī. Es negaidīju, ka būs tik daudz uh, jautājumu par šo te līdzsvaru starp ziemļiem un dienvidiem, austrumiem un rietumiem, bet kaut kādā veidā uh, Mēs tiešām esam uh, izvēlējušies uh, vienu īsto cilvēku, kas mums palīdz šo nelīdzsvaru novērst. Es varbūt mēģināšu sākumā atbildēt, un pēc tam, ja mans kolēģis uh, vēlēsies, viņš varēs arī kaut ko piebilst. Par koncentrāciju. Vecajās dalību valstīs uh, bija šī koncentrācija galvenokārt lielajās vecajās dalību valstīs, un ja man ir uh, tā jāformulē, tad uh, bija pat tā, ka uh, pašās pir vecākajās dalībvalstīs bija šī koncentrācija. Kāpēc? Tāpēc, ka toreiz tika sākts veidot Eiropu 50. gados. Ja mēs paraugāmies uz uh, šādām uh, starptautiskajām struktūrām, tad eh, tās tika veidotas, veidojot starpvaldību uh, struktūras vēl pirms Eiropas Savienības izveidas. Tātad šeit ir tāds vēsturiskais aspekts. Bet tagad, ja jūs uh, paraugāties uz to slaidu, kurus atstāju, kurš tomēr ir pazudis, tad uh, jūs redzēsiet, ka uh, tās valstis, kas tagad virzās uz priekšu, ir Austrija, Čehijas republika, Somija, Grieķija, Ungārija, Īrija, jo tur arī ir dalījums, Lietuva, Polija. Es zinu, ka Čehijas republika ir lēmus par septiņiem infrastruktūras projektiem, tātad šeit ir attīstība. Es vēl nebiju ESFRI priekšsēdētājs, bet tiklīdz bija paplašanāšanās notikusi, tad es uh, aicināju jau pirms Eiropas paplašanāšanās paplašināt arī ESFRI, un mēs tagad redzam rezultātus. Piemēram, mēs sadarbojamies arī jau ar Rietumbalkām valstīm, jo mēs domājam, ka tas būtu jādara. Ir viens uh, punkts par uh, darbību un par uh, ekonomiskiem rezultātiem. Hercogs kundze un Cukalas kungs to uzdeva. Tie bija jautājumi, kas ir saistīti ar šo te sašķeltību. Sākotnējā ideja, kad mēs sākām eh, strādāt, bija veidot eh, tādu ceļu karti, lai eh, līdzinātos ASV, lai veidotu lielas infrastruktūras objektus. Bet tagad uh, izmaiņas ir tādas, ka nav svarīgs izmērs, bet kvalitāte. Varbūt tā, ka tas maksās desmit miljonus, bet ir jābūt pasaules līmeņa kvalitātei. Un šeit es gribētu vilkt paralēlus ar to, kas uh, notiek šajā pētniecības infrastruktūrā. Tā, tās ir. Uh, pētniecības infrastruktūras olimpiskās spēles. Tātad olimpiskās spēlēs jums ir dažādi sporta veidi, bet olimpiskā kvalitātē. Tātad mēs varam izmantot gan lielus, gan mazus infrastruktūras objektus, bet kvalitāte ir jābūt pasaules līmeņa. Tātad, ja mēs vēlkam šīs paralēlas ar olimpiskajām spēlēm, un ja mēs vēlamies panākt rezultātus galvenokārt vietējā līmenī, tātad, lai eh, valstī būtu labums, tad ir jārīkojas tā kā Olimpiskajās spēlēs. Es tikos ar pētniecības viceministru no Krievijas, viņš teica, jā, mums vajadzētu maksāt, lai veidotu uh, infrastruktūru Krievijā, un jūs to izmantosiet. Un tad viņš jautāja, ko jūs darāt Sočos? Uh, Tātad tiek būvēts uh, uh, Sočos stadions, uh, lai, un jūs ie, ieaicināsiet arī citus uh, sportistus, kur viņi varēs bez maksas trenēties, tad jūs uh, sportisti trenēsies kopā ar viņiem, un tādā veidā viņi varēs attīstīties. Tātad šis ir tas mehānisms, ar kur mums ir jāstrādā. Tātad tas ir tas uh, mehānisms, kā mums būtu jāizmanto līdzekļi. Tie ir struktūra fonda līdzekļi. Un jāsaka, ka šie līdzekļi netiek izmantoti uh, tik labi, kā varētu. Ja tas jau ir lietot, ja tie tiek lietoti pētniecībai, tas jau ir progress, jo īpaši, ja tas tiek izmantots ilgtermiņa strateģiskajiem uzlabojumiem pētniecībā. Tātad, kāpēc mums nevajadzētu izmantot uh, struktūra fondu līdzekļus, uh, lai panāktu ilgtermiņa izmaiņas. Bija viens jautājums par saikni ar augstāko izglītību. Lielākā daļa no šo infrastruktūru lietotājiem ir studenti. Protams, arī uh, tehniskie darbinieki, un viņa apmācība ir ļoti būtiska Eiropas līmenī. Tātad mums ir pilnīgi tieša saikne ar augstāko izglītību. Uh, Ja šīs infrastruktūras spēja uh, piesaistīt labākos uh, speciālistus pasaulē, uh, tad viņiem nav tādas pašas problēmas kā universitātēm, kas bieži vien varbūt ir laba akadēmiskā vide, um, bet uh, tā ir tāda konkurences vide. Šajā infrastruktūrā jums ir e, jāsniedz arī pakalpojumi saviem kolēģiem, jāpalīdz viņiem, jāstrādā kopā, un tā ir pilnīgi cita mentalitāte un kaut kas jauns tiem studentiem, kas nāk strādāt šajos infrastruktūras objektos. Tātad ir tieši saikne ar augstāko izglītību. Iespējams, ka es neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet negribu pārāk ilgi runāt. Redzu, ka priekšādātājs jau sāk satraukties. Uh, man ir jāatbild uz Tojas kundzes jautājumu, jo tur ir cieša, tieša saikne ar milzīgu problēmu, kas mums ir Eiropā un īpaši dažās Eiropas valstīs. Problēma ir tāda, ka regulējums, un tas saistīts arī ar struktūru fondiem, tātad um, tādi noteikumi, kas attiecas uz komerc aktivitātēm, nebūtu jāpiemēro attiecībā uz sportu un uz, uh, uzņē, un uz pētniecību. Tātad nevar prasīt sportistam, kādu uh, rekordu viņš sasniegs nākamgad. Mēs nevaram prasīt uh, pētniekiem, kāds būs pētījuma rezultāts, ko viņš sasniegs nākamgad. Bet mēs varam viņiem prasīt darīt visu, kas ir viņu spēkos un iet tālāk un uh, Eh, izdarīt spiedienu attīstības virzienā, tehnoloģijās un zinātībā. Kādā veidā būtu vislabāk organizēt? Mēs Eiropā esam dažāda veida metodus eh, testējuši, CERN, IMBL, šīs eh, starpvaldība organizācijas, kas ir veidojušas infrastruktūras jau sākot ar 50. gadiem, ir ļoti efektīvi ir strādājušas, lai uh, panāktu vajadzīgo efektivitātes līmeni Eiropā un tās eh, ir balstījušās uz uzticēšanos eh, lielākā mērā nekā uz detalizētu kontroli un mikromanagementu. Tātad, ko es gribu teikt? Erika institūcija laimīgā kārtā uh, ir atsaistīta no Eiropas Savienības nosacījumiem. Uh, Komisija parasti saka, ka parlamenta vaina ir tāda, ka ir šāds noteikums. Es nezinu, kurš ir vainojams, bet eh, pārmērīgā kontrola, jā, es zinu, ka tā nav taisnība, bet pārmērīga kontrola dažkārt ir tiešām lieka un bremzē lietas. Es domāju, ka ir jābūt lielākai riska pieļaušanas iespējai un uh, lielākai riska pielaidēji, un vajadzētu būt līdzīgai pārvaldībai kā Olimpiskajā komitejā. Tā tad netiek pārtrauktas Olimpiskās spēles vidū, lai pārbaudītu vai ir sasniegti vajadzīgie rezultāti. Tātad šāda ielastība būtu jāievieš Itālijā, bet arī Vācijā un Francijā. Ir virkne institūcija, kas ir izveidots, piemēram, Francijā, La Société Civile, kas ir uh, bezpējas organizācija. Itālijā mums tā nav, tur ir ļoti strikt noteikumi. Vācijā ir uh, īpaša uzņēmējdarbības forma, tātad uh, organizācijas forma un arī apvienotajā karalistē tā tas ir, un to mēs cenšamies uh, panākt, ka šī pieredze tiek uzkrāta. Es atbildu uz vienu no jautājumiem nav uh, izveidotas daudz Erika struktūras, jo tikai pagājušā gada augustā tas tika apstiprināts, bet uh, vismaz desmit projekti sāk lietot šo te Erika struktūru, un tas ir būtisks punkts. Es tiešām ceru, ka esmu atbildējis uz uh, uh, vismaz svarīgākiem jautājumiem. Zutu, ich darf mich ganz, ganz herzlich. Paldies! Paldies par jūsu sniegto informāciju, par uh, ierosmi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies uh, šādā ietvarā, jo mm, tas ir jautājums, kas. Uh, kur skatīsim ļoti intensīvi nākošo mēnešu un gadu laikā. Paldies par jūsu mm, viesošanos. Un līdz ar to esam noslēguši šo darba kārtības punktu. Paldies! Wenn Sie einverstanden sind. Ja jūs piekrītat, tad eh, varam sākt skatīt nākošo darba kārtības punktu, punkts numur 15. Kopienas inovācijas politika mainīgajā pasaulē. Dod vārdu referentam Vinklerkungam, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, darbie kolēģi un kolēģis. Jums ir izdalīts ziņojuma projekts, un šādā ietvarā mēģināt pēc iespējas tā mm, apjomīgi pievērsties jautājumam par kopienas inovāciju politiku. Nu, ne tikai mani, bet arī kolēģi un uh, klātesošo. Jautājumi šeit ir ietverti, nevienmēr bija pietiekami daudz apjomu, arī grozījumi no dažādajām politiskajām grupām ir vērsts uz to, lai uzlabotu un konkretizētu tekstu. Bet uh, jau pašā sākumā gribu pateikties ēnu referentiem, kā arī tiem kolēģiem, kas ir izteikuši priekšlikumus, kā uh, varētu vēl labāk izmainīt šo dokumentu. Uh, Par jautājumu sinerģiju, efekts dažādos jautājumos un arī intelektuāla īpašuma tiesības, tas pārklājas ar Van Nistelroju un Hacim ar Kakis kunga ziņojumiem, kā arī ar Paula Rībiga ziņojumiem, un uh, par to jau runājām šodien no rīta komitejas sēdē. Sastādot šo dokumentu, es arī izlasīju IMCO dokumentu, un uh, arī šeit uh, tas pārklājas dažos punktos arī uh, ziņojumu. Nu, tagad pāris punktu par uh, pamatinformāciju. Tas balstās uz Eiropas Savienības paziņojumu uh, 2009. gada septembrī tā ir kopienas inovācijas politikas pārskatīšana mainīgajā pasaulē. Tas ir uh, publicēts 2009. gada 2. septembrī un tiek uh, norādīts uz sakniegtajiem panākumiem inovāciju politikā, kā arī turpmākās darbības joms, kuras jāpiemina jākongresē iecerētie inovāciju rīcības plānā. Šim ziņojumam jāveicina analītiska doma apmaiņa un jānorāda komisijai šāda eh, veida rīcības plāna svarīgākie punkti. Martā mēs um, sagaidām Eiropas eh, komisijas inovāciju politiku, bet tas ir atlikts līdz vasarai. Un līdz ar to parlamentam, respektīvi mums, ir iespēja mm, izteikt ierosmes, prasības, formulēt uh, pamatpīlārus. Uh, plānotajam jautājumam, mm, kā tas tiks attīstīts un skatīgs, kā šis rīcības plāns tiks veidots. Manā skatījumā tie būtiskākie uh, punkti ir tie, kurus uzskaitīšu. Inovācija, tam piekrītam visi, ir tas instruments, kas ekoloģisko, ekonomisko un sabiedrisko izaicinājumu kontekstā uh, nākotni ietekmēs nu, ļoti, ļoti plaši. Tas uh, ietekmē finanšu krīzi, ekonomisko krīzi, klimatu pārmaiņas, nodarbinātību. Un jāpiemina arī demogrāfiskās pārmaiņas, kas būs nozīmīgas nākotnē. Mums ir nepieciešams tāds plašs inovācijas jēdziena uh, skaidrojums. Mēs runājam par tehnoloģiskajām un netehnoloģiskajām inovācijām, īpaši MVU. Un visas sociālās inovācijas, īpaši arī sociālās, jāietver. Ir sociālā šī papildus vērtība nekā ekoloģiskā un ekonomiskā jāskata. Tādēļ Kavalju un Kastiljo kundzēm esmu pateicīgs, jo viņu grozījumi ir vērsti šai virzienā daudz no aktuālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropas Savienība un arī tās seks, kas izriet no mm, iedzīvotāju novecošanās, tās ir jāmazina. Jāsamazina energopatēriņš, un tas ir atkarīgs no ES e inovāciju spējas pamatjautājumos. Un šādā veidā ir jābūt arī pilnīgai skaidrībai par to, ka mūsu stiprie punkti jāizvērš. Un ne tikai, kā lai saka, tie spēcīgākie jāveicina, bet arī MVU, jo tie ražo, pa, eh, tie ražo pakalpojums, jauns produkts, tādēļ jāveido uh, eh, pamatietveri. Tas ir jānodrošina, un tas arī ir uzdevums šim dokumentam, šim inovāciju mm, aktam, lai mm, ietvari būtu izveidoti un lai uh, eh, MVU varētu inovatīvās idejas īstenot. Runāšu tikai par finansējumu instrumentiem, kas būtu atbilstoši saņēmējiem, kā arī intelektuā īpašuma aizsardzība, vienkāršāka administrācija, atbalsta maksājuma un tā tālāk. Tāpat var piemērot gan uh, ķekar politikas uh, pielietošanu reģioni un rajonu Eiropā jāpadara uh, interesantāk. Un visos rīcības līmeņos jāstrādā. Uh, lai sasniegtu pasākums, īpaši spēcinot pārobežu sadarbību. Ļoti nozīmīgs punkts ir inovācijas. Inovācijas veicināšana, um, nākotnes skatījums, nākotnē jāuzlabo pārvaldības struktūras. No tā izriet uh, uh, prasība novērst pārklājumus šajās programmās un uh, tos novērst. Dažādos līmeņos labāk jāsaskaņo programmas, jānovērš plai, plais starp uh, pētniecību un uh, komercializāciju. Arī Eiropas Savienībai pašai jācenšas uh, veicināt labāku sadarbību starp komisāriem un ģenerāla direkcijām īpaši raugoties uz uh, uzdevumu sadalījumu jaunajiem komisāriem, kā arī diskutējot par ietvariem jaunajām pētniecības programmām. Vienlaikus jāveicina privātā finansējuma iespējas zinātnē, piemēram, riska kapitāla finansējums, kā arī MVU jau zinām finansējuma avoti kā mikrokredīti, garantijas un uh, galvojumi šis darbs jāvērš plašumā. Man un daudziem citiem kolēģiem ļoti nozīmīgs likās tas, lai runāt par tehnoloģiskajām un inovatīvajām lietām, mēs kopumā radītu labus ietvarus uzņēmumiem, it īpaši MVU, lai uzlabotu situāciju, lai administratīvais sloks samazinātos, samazinātos pienākums sniegt daudz dažādas atskaites, lai, nu, burtiski palikt vairāk telpas inovācijai MVU. Tie bija mani ievadvārdi Ar prieku piedalīšos diskusijās. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies Vinklerkungam. Tagad sā, varam sākt diskutēt. Uh, pirmā von Mērkis kundze ēna referente. Paldies, Vinklerkungs. Es pilnībā atbalstu jūsu viedokli par maziem un vidējiem uzņēmumiem un par to, cik svarīgas ir inovācijas Es eh, piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams aizpildīt šo iztrūkstošo elementu starp inovācijām un eh, produktu eh, komercializēšanu. Bet vienīgi ir jautājums, kur ir šis iztrūkums starp pētniecību un inovācijām vai starp inovācijām un patērētāju. Tātad inovācijām un tirgu. Bet lai kur ir šis iztrūkstošais posms, vajadzētu to aizpildīt un mūsu kopējā darbība jāvērš tieši uz to, lai novērstu šo iztrūkumu. Inovācijas nedrīkstētu uztvert pārāk ierobežotā veidā. Ir nepieciešama gan horizontāla, gan vertikāla pieeja. Ir nepieciešama nozaru līdzdarība, tāpat arī līdzdalība valdību, pilsoņu līdzdalība. Un man liekas, šī līdzdalība patērētāja, pilsoņa līdzdalība ir ļoti svarīgs aspekts, jo bieži vien viņi šais inovācijās tiek it kā atstāti novārtā. Tātad inovācijām jābūt tādām, lai tiktu iesaistīti pēc iespējas visi, un ja mēs raugāmies citā līmenī, tad vajag iesaistīt arī visas dalību valsts Eiropas Savienības līmenī. Tātad, lai tas notiktu gan starpvaldību, gan uh, pārnacionālā veidā. Mums ir jāstrādā arī par struktūrālajām izmaiņām, un tāpēc nevajadzētu runāt tikai par inovācijām, bet vajadzētu runāt par ilgspējīgām inovācijām, jo mēs gribam, lai mums būtu, tā teikt, zaļa ekonomika. Un um, manā izpratnē inovācijas ir jāvērš uz to, lai nodrošinātu ilgspējīgu sabiedrības modeli, kādu mēs vēlamies sasniegt pārējot no fosilā kurināmā uz citiem kurināmā veidiem un jāmaina arī mūsu uzvedības, rīcības principi. Informācija ir ārkārtīgi būtīga, arī, būtiska arī komisijā, un tāpēc es esmu aicinājis arī komisiju rīkot uzklausīšanas, lai šis jautājums tiktu aplūkots horizontālā veidā. Ne tikai pētniecība ir inovācija avots, bet pastāv arī sociālās tehniskās inovācijas, sabiedrības inovācijas un ir pat arī psiholoģiskās inovācijas. Es negribu uzskaitīt šeit visu iespējamo terminoloģiju, bet uh, inovācijām tik tiešām ir jābūt uh, prioritātei šajā jaunajā komisijā. Uzsvars jāliek arī uz darba vietu veidošanu, veidojot tās augtās zaļās darba vietas. Nepieciešami sagatavoti, kompetenti strādājošie. Un, lai to mēs nodrošinātu, jāraugās atkal uz izglītību. Un izglītība atkal ir joma, kur mums Eiropas parlamentam nav tieši teikšana, bet tomēr mums un arī Eiropas komisijai vajadzētu censties vadīt, virzīt izglītību tādā virzienā, lai mums būtu šī izglītotie, sagatavotie darbinieki, kas varētu veikt pētniecības darbu un kas varētu virzīt uz priekšu šo uz inovācijām balsīto sabiedrību. Es pilnīgi piekrītu, ja jūs sakat, ka maziem vidēji uzņēmumi ir svarīgi, bet, manuprāt, tie nav tas centrālais, galvenais posms. Jo, ja jūs sakat, ka inovācijas galvenokārt nāk, vai arī galvenie pētniecības sasniegumi nāk no maziem vidējiem uzņēmumiem, te nu es jums nepiekrītu. Es domāju, ka maziem vidējie uzņēmumi un uh, svarīgākās nozares visiem, es domāju, visās jomās lieliem, maziem uzņēmumiem būtu jābūt saistītiem kopā un jāiet vienā virzienā šai inovāciju jomā. Tas laikam daudz maz ir viss, ko es gribēju teikt. Paldies. Merci. Her... Paldies, Šimanska Konsks, lūdzu, arī ēnu referents. Činkuja Verdzo. Jā, očivišķi gratuluję mojemu sanšadovi. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu sveikt šeit savu kaimiņu un referentu par veikto darbu. Ir tīpaši runājot par uh, MVU lomu, inovāciju un uh, radošas darbības jomā. Mums ir jārēģē, jāatbild uz komisijas uh, paziņojumu saistībā ar Eiropas pētniecības jomu un zināšanām balstīt sabiedrību. Es domāju, ka galvenā problēma būs uh, kopienas patents, jo ir skaidri redzams, ka jau ir bijušas grūtības un šķēršļi šajā ceļā var, dažādu iemeslu dēļ. Eiropas parlaments šai sakarībā ir nospraudis savu pozīciju. Mēs esam definējuši, kāda mūsuprāt ir iztrūkstošie posmi. Un tieši tāpēc, man liekas, šo iemeslu dēļ arī ir bijis grūti piesaistīt privātās investīcijas, jo nav nodrošināta šobrīd tāda patentu aizsardzība, kāda būtu uzņēmumiem nepieciešama. Rodas jautājums, kā varētu pārvarēt šīs grūtības un aizpildīt iztrūkstošos robus, un tieši to es gribētu sagaidīt no jums, tātad, ko mēs varētu darīt. Danke, Frau Dilka. Paldies, Dilkastījo kundze. Gracias, eh, presidente, jo tamien. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, arī gribētu sveikt referentu. Es domāju, ka viņš ļoti labi ir eh, atbildējis uz šo komisijas paziņojumu. Gribu minēt vienu lietu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un ko es arī gribētu redzēt šeit atspoguļot. Gribētu norādīt uz nepieciešamību novērot uh, un sekot, kas notiek ar sasniegtiem mērķiem. Mēs bieži vien uzklausām dažādus uh, viedokļus un sakam, ka, teiksim, sasniegtie rezultāti nav tikuši attiecīgi izvērtēti un tā tālāk, neskatoties uz uh, visām labajām sākotnējām vēlmēm un domām. Manuprāt, tieši tāpēc šīs aspekts ir ļoti svarīgs attiecībā uz komisijas priekšlikumu un mūsu pašu priekšlikumiem. Tā tad ir nepieciešama zināma kritērija, tā tad ir jāizvērtē, kā mēs sasniedzām šos mērķus un jāapzinās un jādefinē arī šķēršļus, ar kuriem mēs saskaramies un saskaramies. Domāju, ka šai ziņā vajadzētu darboties sistemātiski gan Eiropas Savienības līmenī un tāpat arī Eiropas Savienības dalību valstīs tad, ja šis darbs tiek teiks, veikts nacionālā līmenī. Es domāju, ka tas varētu būt tāds papildus stimuls un varētu dot mums labu informāciju par to, cik tālu esam tikuši. Tā piemēram, ja mēs redzam, ka MVU ir problēmas piekļūt uh, pētniecības programmām, tad šī uzraudzība monitorings atklās šīs grūtības. Uh, teiksim, piemēram, ir kādas birokrātiski rakstura grūtības vai sarežģījumi. Mēs runājam par eh, šīm birokrātiskajām grūtībām un šķēršļiem maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tāpat laikā mums nav skaidri kritērija, kā tos izvērtēt objektīvā veidā, tātad kuru un kāda ir šie mērķi MVU ceļā, lai a, eh, MVU varētu piekļūt a, eh, pētniecības un inovāciju programmām. Šeit, es domāju, mums ir nepieciešama objektīva izvērtēšanas metode. Un tāpat gribētu teikt, ka nepieciešams piesaistīt komisijas uzmanību. Mums skaidri vajag zināt, cik tālu mēs tiekam visā šajā darbībā. Tā tad kritēriji uh, un monitoringa sistēma nepieciešama, lai mēs varētu redzēt, kā mums veicas šo inovācijas uh, mērķu sasniegšanā. Un tas attiec ne tikai uz inovācijām, bet praktiski uz uh, visām darbībām, par ko mēs debatējam. Paldies! Paldies! Eh, paldies, Kaljo kundzei vārds. Eh, es gribu pateikties Vinklēra kungam par ārkārtīgi labo dokumentu. Man ir pieci ieteikumi. Un, zināmā mērā, tie jau ir iekļauts šajā dokumentā. Tikai jau teicu, ka vajag paplašināt inovāciju definīciju. Es gribētu piebilst, eh, sociālās inovācijas jau tika minētas. Es gribētu pievienot reģionālās inovācijas, kas ir svarīgas. Tātad zināšanas ir tādas universālas, bet ir nepieciešama arī šī reģionālā bāze. Otrām kārtām jāveicina atvērtās inovācijas. Zinātnes inovācijas nedrīkst veikt izolētā veidā. Tātad, kā es teicu, inovācijām jābūt atvērtām, atklātām. Trešām kārtām jātērē vairāk no privātā sektora, tātad nepieciešams lielākas privātās investīcijas un eh, tāpat nepieciešams koordinēt inovācijas, lai izvairītos no sadrumstalotības. Un visbeidzot, kas nemazāk svarīgi, jāņem vērā šie lielie uzņē, uzdevumi, piemēram, energoapgādes drošība, tāpat arī sabiedrības novecošanās, tāpat arī dažādas uh, slimības. Tā tad ir ļoti daudz dažādu sociālu mērķu un jautājumu, uh, kuri, kurus nedrīkstētu aizmirst, veicot pētniecību un arī inovācijas. Paldies! Kolēģi Rubik. Rubik kungs, lūdzu. Jā, danke, Herr Vorsitzender Reul. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas, kas šeit diskusijā ir teikts, ir īpaši nozīmīgs manā skatījumā. Un, protams, tas, ka tieši mazie un vidēji uzņēmumi aizvien tiek aizmirsti un ka mēs pārāk maz liekam uzsvaru uz inovācijām, jo piegādātāji Daudz citu uzņēmumu ir uh, nodokļu maksātāji. Un valsts ir vienmēr ļoti tāda uh, radoša jaunu nodokļu ieviešanā un efektīvā to iekasēšanā, bet no otras puses pietrūkst uh, tas, ka uzņēmumi nespēja um, izstrādāt šo riska kapitālu. Un tas savukārt novad pie tā, ka um, pētniecības apjomi um, nav tik plaši un inovācijas tirgu netiek uh, ieviesti tīpaši jaunu produktu vai pakalpojumu jomā. Ja, protams, nekad nevar tā pilnīgi droši pateikt, ka patērētāji tos patiesi pirks. Uzņēmēja darbības veiksmi ir atkarīga no produktiem un pakalpojumiem, kurus var pārdot. Tādēļ gribu lūgt, un kolēģis Vinklers ļoti veiksmīgi to teica, ka šīs pārdomas par riska kapitāla un nodokļu atbrīvojumu. Īpaši tiem uzņēmumiem, kas aktīvi strādā un jaunās tehnoloģijas pievieto, ir pelnījušas jaunu konceptu izstrādi komisārs Kovačs, tiemžēl par to nerunāja, bet nu ceru, ka jaunais komisārs arī par to pārdomās, kā iekšējo tirgu var atvērt inovācijām, jo pat laba nodokļu politikas jomā. Uh, pilnīgi cita tendence ir dubulta aplikšana nodekļiem un tā tālāk. Un līdz ar to pas, pakalpojums Eiropas tirgu un produkts Eiropas tirgu ir ļoti pārdodams. Tādēļ domāju, ka inovācija politika īpaši pasaulē, kas pārveidojas īpaši ar mazo uzņēmēju darbības aktu, ir jāpārbauda, vai šie kritēriji patiesi ir uh, izpildīta un būtu jauki, ja ekonomikas un sociāla lietu komiteja, ko bieži slavējam, šeit eh, arī eh, ietekmes novērtējumu veiktu, vai tas, kas patiesi šeit tiek piedāvāts, ir samērojams ar eh, ietekmes novērtējumu un kādi varētu būt uzlabojumi pasākumi. Paldies! Nākošā runātāja Tājas Kandze. Grazie, Presidente. E voglio anch'io complimentarmi con il collega Urink. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribu sveikt Vinklera kungu. Šis ziņojums ir ļoti interesants un mm, arī izsmeļošs. Pāris piezīmes par šo jautājumu. Manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs izskat tādu plašu jautājumu spektru. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un tas ir tā, ka uzņēmumu pasauli, ne tikai MVU, bet arī lielie uzņēmumi, patiesi gaida, lai šis inovatīvais aspekts tiktu stiprināts. Un ir nepieciešams pilnīgi skaidrs struktūras. Ir uh, jāveic darbība inovatīvās jomās, piemēram, mikro elektronika, nanotehnoloģijas, piemēram, ir vienotas pētniecības iniciatīvas, jūs uz tām norādījāt. Būtu nozīmīgi zināt, vai šis sektors tiek atbalstīts ne tikai šīs vecās tehnoloģijas, bet arī jaunās tehnoloģijas, par tām runājot, kā arī kvantu fizikas jautājumu. Un citi tie ir visi jāietver. Uh, Arī uh, veselības aizsardzības jautājumi Mums ir jau dažādas pilotiniciatīvas īstenotas. Šeit ir sasniegt arī dažādi rezultāti. Daži jau ir nu, praktiski gatavi ieviešanai tirgū. Dažos inovatīvos sektoros patiesi esam pavirzījušies uz priekšu. Manā skatījumā vēl tomēr nav pietiekami daudz pilotu projektu, bet tās ir tādas nianses, un to mēs varam vēl e, iestrādāt. Tāpat arī plašāka līdzekļu piešķiršana, tas ir spēkā septītai ietvaru programmai, a, programmai ČIP un arī citām. Tātad tas praktiski ir sakāms pa visiem tiem plāniem, kas jau ir aizsākti un tiem projektiem, kas nu praktiski ir pelnējuši plašāku finansējumu. Uh, esam visi pārliecināti par to, ka izaugsme ir iespējama tikai tad, ja Eiropas sabiedrība būs spējīga darboties inovatīvi, un tam ir nepieciešams vadlīnijas. Un vēl pēdējā piezīme šeit gribu pasvītrot, kā atbalstu kolēģis Kastiljo kundzes teikto. Šajā jaunajā sasaukumā mums vajadzētu darboties nedaudz a, savādāk. Komisija jau daudz ko solīja pagājušā sasākuma darba laikā. Tā solīja samazināt bio, birokrātiju, un mums vajadzētu atgādināt to. Jo ko tad mēs darām? Mēs izstrādājam dokumentus, atzinumus, bet mums taču ir jāvirzās uz priekšu. Eiropas parlamenta a, lielā loma un nozīme ir ietverta tajā apstāklī, ka mēs varam turpināt darbu un kontrolēt izdarīto. Mēs varam ne tikai um, ieteikt kaut ko, bet arī sakot, kāda ir izpildi. Paldies, priekšsēdēs. Es labprāt uh, dotu vārdu Malosikungam no ekonomikas un sociālo lietu komitejas. Es jūs ļoti sirsnīgi sveicu mūsu šeit, uh, mūsu komitejā, un uh, lūdzu jums tagad vārds. Labi, Labdien, dāmas un kungi deputāti! Mēs vienmēr esam norūpējušies par tādu pragmatisku darbību, un mēs norganizējām uzklausīšanu pirms pāris nedēļām. Tas notika Seviljā, un PTS tas ir Eiropas Savienības pētniecības centrs. Uh, kas nodarbojas ar uh, ekonomiskajām perspektīvām un inovācijām. Mēs tikāmies arī ar uh, vietējiem, sociālajiem un ekonomiskajiem uh, aktieriem gan valsts, gan arī privātā sektorā. Uzklausījām arī uh, jūsu domas. Mūsu skatījumā inova, inovācija ir tāds plašs jautājums skatījums. Protams, ka uzņēmēja darbība, bet arī tās ir uh, inovācijas sociālā jomā, vispārējās nozīmes pakalpojumu jomā un, piemēram, arī kā darbojas institūcijas un arī Eiropas Savienības institūcijas. Jūs zinat, ka inovācijas šeit arī ir absolūti nepieciešams. Mūsu priekšlikumi ir dažādi un tie uh, balstās. Uh, Uh, arī uz to, uh, lai apvienotu centienus. Es domāju, ka tas ir absurdi, ka valstīm ir nacionālās inovācijas politikas vai atbalsta kaut kādu noteiktu uh, rūpniecības līmeni, bet Eiropas atpalīgums aizvien palielinās. Lisabonas līģi netika sasniegti, tur netika inovācija pietiekama attīstība, un es domāju, ka mums patiesi ir šie uh, dažādie tīkli jāapvieno. Uh, Rubikungs prasīja arī šo izvērtējumu, izvērtējumu starp šos mazo, mazo uzņēmējdarbības aktu un instrumentiem. Un kādi tad ir šie instrumenti? Nevis viens, bet seši. Eiropas um, Savienības institūcijām un komisijām piedāvājām vienu stiprinātu veidot. Tas jau notika pirms pāris nedēļām. Uh, komisija organizēja konferenci par inovācijām. Trīs uh, ģenerāla direktorāti uh, stāstīja par savu darbu, bet inovācija politikai jābūt vienai. To nevar dalīt gabaliņos atbilstoši administratīvajam sadalījumam. Protams, sadarbība ar pilsonisko sadarbību. Un tāpat kā mazās uzņēmējdarbības akts, tas ietver sevi budžetu, budžetu datu, ievērošanu termiņu, sadalījumu, laika grafiku Pasaules laiks nav īpaši, nav Eiropas laiks. Eiropa pārāk lēni kustas. Eiropai jāatkūst nokavētais. Un inovācijās ir nepieciešams ambīcijas, un mēs prasam ar konkrētiem līdzekļiem veicināt Eiropas inovācijas spēju. Paldies par uzmanību! Paldies, Malosikungs, par šo ļoti uh, tādu aizraujošo uh, uzstāšanos. Paldies! Paldies par šī jautājuma skatīšanu. Noslēgumā dod vārdu komisijai Janam Drola kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies arī par iespēju šeit par šo jautājumu runāt. Mūsu skatījumā tas mūs iedrošina. Iedrošina mūs, mums strādāt, darboties un iet uz priekšu definēt mērķus nākotnē. Domāju, ka ir skaidrs, ka diskusijās liels uzsvers tiek likt, likts uz MVU, vienkāršošanu un birokrātijas samazināšanu, kā arī plašas pieejas m, mm, atbalstīšanu, nevis lineārs modelis. Pēt, pētniecība ir ļoti nozīmīga, no tā izriet inovācijas. Bet vēl kāda lieta mums pietrūkst. Patērētāji, izmantotāji mums ir nepieciešams uh, lielo sabiedrības mērķu un uzdevumu aptvērums un ievērošana. Jāietver visas iesaistītās puses. Vinklera kungs runāja par to, ka visi darbības līmeņi ir uh, skarti un visiem jāiesaistās darbā. Tas mums precīzāk jāpārbauda, kā mēs to varētu panākt. Jo Eiropas Savienība ir tikai viens uh, spēlētājs, viens aktieris. Skatoties par Eiropas patentu, Eiropas kopienas patentu, tas ir ļoti tāds uh, spēcīgs instruments. Un šeit mums ir jārunā par izglītību. Tad uh, šī uh, loma ir tikai tāda mazāka, un reģiona nozīme ir daudz lielāka. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt uh, vienoties par principiem, kas varētu vadīt Eiropas inovāciju sistēmu saskaņā ar dažādajām rīcības formām visā to dažādībā. Tas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Es pilnībā piekrītu tai piezīmē par to, ka mums ir nepieciešams mērķis un indikātori, lai mēs varētu pārbaudīt, vai esam sasnieguši mūsu mērķis. Tas līdzinējā, līdzinējā stratēģijā nav bijis sasniegts. Uh, Tas tā nav nejaušība. Ir ļoti grūti šādus indikātors inovācijas progresam noteikt un arī izmērīt veiksmi, bet tam būtu jābūt mūsu mērķim nākotnes stratēģijām. Paldies! Mich herzlich! Sirsnīgs paldies! Tas ir tas, ko mēs varam izdiskutēt šodien kopā. Vinkler kungs, vai jūs vēlaties vēl uzstāties? 2. marts ir datums, kad jāiesniedz grozījumi. Tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, 16. punkts. Informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāk izmantošana, lai sekmētu pārēju uz NO, e, energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemes oglekļa emisijas. Referente ir Tojas kundze, un dodu viņai kā pirmai vārdu, lai viņa varētu uzstāties, un tad varēs uzstāties arī kolēģi. Tojas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jūs jau teicāt, Šeit mēs runājam par IST izmantošanu, lai sakmētu ekonomiku, kas būtu energoefektīvāka. Informācijas un sakaru tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgas. Tas nozīmē, ka energoefektivitāte ir plašāka. Un tas arī ir uh, dokuments, uz ko balstamies, tas ir pagājušā marta dokuments, ko komisija pieņēma, un arī dokuments, ko pieņēma komisija pagājušajā Rumenī. Šeit tiek norādīts un informācijas sakar tehnoloģiju nozīmīgo lomu. Mēs runājam par informāciju un sakaru tehnoloģiju, par noteikumiem, par darba organizāciju, par dažādiem produktiem, mums ir jābūt spējīgiem tādus ļoti e, efektīvus instrumentus ražot, kas būtu energoefektīvāti un kas patērētu paši mazāk enerģijas. Tātad šis I, a, IS tehnoloģija sektors ir ļoti nozīmīgs. Un vēl. Citas jomas ir tikpat nozīmīgas, piemēram, satiksme, dzīvokļu, mājokļu joma. Arī šeit enerģija var tikt patērēt efektīvāk un CO2 emisijas samazinātas. Ir dažādi veidi, kā uh, rīkoties, jau pagātnē mēs ar šiem jautājumiem nodarbojāmies. Ir definēti mērķi, un mums jārūpējas par energoefektivitātes mērķa sasniegšanu. Parlamentam jārunā ļoti skaidri. Šie mērķi jānoformulē kā saistoši. Jānosaka arī atbilstošās procedūras, lai a, mūsu ener a, rūpniecība būtu energoefektīvāka. Šis a, ziņojuma projekts, paldies visiem, kas iesaistījās darbā, paldies, piemēram, sekretariātam. Tātad šis projekts vēl neietver pilnīgi visu uh, es, diemžēl, nevarēju visu ietvert un arī ne visu to, ko pagājušreiz izrunājām, bet apņemos uh, paplašināt uh, šo dokumentu. Tātad, kāda ir tā pamata ievirze? Pirmām kārtām. Jau pašos pirmajos punktos šajā projektā mēs prasām, lai noteiktā datumā tiek runāts par 2010. gadu, bet, nu, protams, ka mēs vēl varam diskutēt par šo termiņu. Kā tiek formulēti e, ieteikumi? Tiem ir jābūt ar tādu plašāku skatījumu nekā tas pat laban e, pilotu projektos ir ietverts. Mums ir nepieciešams pilnīgi skaidrs rīcības plāns, tam ir jābūt reālam lai viss uh, funkcionētu, lai, piemēram, arī šie inteliģentie, ja viedie skaitītāji varētu tikt uh, ieviesti. Tiem ir jābūt vienkāršiem, praktiskiem, efektīviem aparātiem, kas būtu pieejami patērētājiem un kas varētu uh, palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu, lai patērētājs varētu uh, pats arī, teiksim, šos, šos viedos skaitītājus regulēt vai iestatīt. Un pateicoties šiem jaunajiem skaitītājiem, būtu zināms ļoti precīzi, cik enerģijas ir patērēts. Komisija veido tādu fórumu, informācijas komunikācijas sahara tehnoloģijas, kā tāds tā kā izstādes veids. Nezinu, vai nedēļu vai vēl pat ilgāk to var apmeklēt. Tur var paskatīties, kas ir sasniegts, piemēram, valsts iestādēs, slimnīcās un tā tālāk. Arī iPod pielietojums un dažādas citas inovācijas tur ir ietvērtas, kā arī norādi uz dažādiem. Uh, mērītājiem, skaitītājiem. Ir arī pilotu projekti, ir uh, veikts darbs pie uh, pilotu uh, tādiem uh, projektiem praktiskā izpratnē. Nākošā būtiskā tēma, konsultējoties ar komisiju, dažādiem ekspertiem, kas par uh, šiem jautājumiem ir izteikušies, uh, runājām par uh, prioritātēm, ja pareizāk sakot, par problēmām. Nozīmīgākais ir standartizācija. Komisija vēlas uh, izteikt priekšlikums. Domāju, ka ar to varam sākt un arī piedāvāt, lai dalību valstis uh, atbilstoši varētu vērsties pie iesaistītajiem, lai šeit tiktu uh, attīstīta tāda metoda, lai šie, lai šie mērparāti skaitītāji tiešām tiktu standartizēti. Tā tad inteliģenta eh, izmantošana. IST var dot savu ieguldījumu. Tad uh, skaitītāji, kas norāda uz to precīzi, cik enerģijas ir patērēts. Un, kā jau es pieminēju, šī lielā standartizācijas problēma, kāda uh, procedūra, kādā laikā, kādā termiņā tiek pievērota. Mums ir uh, jābūt uzmanīgiem, lai nu tos pareizos soļus spērtu. Uh, Komisijai un parlamentam jādod savus ieguldījumus un jānosaka pilnīgi skaidrs termiņš un laika grafiks. Visām citām šī pieredze būs ne tikai tāda atsevišķa, tāda atsevišķa pieredze soļi, tie neapvienosies sistēmā. Tie bija tie būtiskākie punkti. Komisija uh, grib arī izveidot uh, tādu tā darba grupu, lai uh, tajā apvienotu uh, speciālistus tehniskā jomā, kas noteiktu noteikts procedūras, noteikts uh, process. Tas ir nozīmīgi gan energoefektivitātes jomā, gan arī plašākā skatījumā. Es ar uh, prieku uzklausīšu kolēģu ierosmes. Esmu ļoti uh, Uh, atvērta. Komisijas priekšlikumā ir noteikts uh, laika grafiks, bet starp laikā mums ir jauna komisija, lietas stāvoklis ir nedaudz mainījies, varbūt, ka uh, šis plāns tomēr vēl ir jāizmaina. Protams, ka mēs gribam tādu ļoti skaidru laika grafiku un um, jāformulē pilnīgi skaidri, kad un ko vēlamies sasniegt. Tādēļ jāinformē arī attiecīgās rūpniecības nozars, jāinformē par attīstību, jāinformē arī iestādes, jo dalību valstīs arī ir, teiksim, noteikti viedokļi, jo mēs runājam par dalību valstu pakļautībā esošām iestādēm, piemēram, slimnīcām un tā tālāk. Uh, Tātad laika grafiks, pat ja tas ir, tā var tikt mainīts, mums ir jāsāk ar kaut kādu, teiksim, tādu sastādījumu. Mums ir, nu, tāda tā kā orientēšanās iespēja jāveido. Mums ir vajadzīga tāda strukturēta pieeja. Kā jau teicu, atzinumā vēl uh, ir uh, papildinājumu nepieciešam runāja par dažādiem uh, rūpniecības sektoriem, dalību valstīs. Ļoti nozīmīgs jautājums ir arī lielās pilsētas un urbānās zonas. Tas ir visās dalību valstīs, un šeit uh, pārvaldē jābūt efektīvai. Jādomā par to, kā organizēt um, noris lielā pilsētā, piemēram. Uh, tās, kas ir saistītas ar apkurs jautājumiem un citiem. Tie ir ļoti nozīmīgi, un mums ir nepieciešams tehnoloģijas, kas ļautu ietaupīt enerģiju. Viss tas, ko es teicu, tas liekas, nu, ir tāds tā kā fragments, kā atsevišķas daļiņas, bet ja tās visas savienot, tad veidojas viens veselums. Mums jau ir statistiskie dati, mēs jau apmēram zinām, ko vēlamies sasniegt ar šiem viedajiem skaitītājiem. Uh, Mēs eh, vēlamies eh, sasniegt eh, energopatēriņu samazinājumu līdz pat 10% atsevišķās jomās. Un es domāju, ka veiksmīgs darbs būs iespējams tad, ja mēs tādus mazus, daudzus, sīkus soļus vienkārši apvienosim, spērsim vienā virzienā un visās dalībvalstīs. Jau pagājuši gadu darbs ir aizsākts attiecībā uz energoefektivitāti. Tie patiesi ir tādi nelieli soļi, bet viņi ved pie noteiktu mērķu. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Lambats Kungs. Uh, and... Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī Kājas kundzei par uh, šo pirmo ziņojuma projektu. Es tik tiešām ļoti pozitīvi vērtēju jūsu atvērtību šajā jautājumā. Es gribētu dot uh, dažus komentārus. Pirmām kārtām, domāju, ka mēs esam pieredzējuši tādu kā evolūciju komisijas uh, tekstā Pēdējos gadus mēs esam diskutējuši daudz par CO2 un energoefektivitāti. Domāju, ka galvenais jautājums varbūt ir nedaudz plašāks, un runa ir vispār par resursu efektivitāti. Barozo kungs, starp citu, pēdējo reizi, kad viņš mūs uzrunāja, tad, kad mēs balsojām par komisiju plenārsēdē, viņš toreiz uzsvēra, ka ir nepieciešama šī resursu efektivitāte un ne tikai energoefektivitāte. Un ja mums vajadzētu dot pirmo padomu komisijai saistībā ar šo paziņojumu, tad varbūt tas būtu plašāk raudzīties uz resursu efektivitāti un ne tikai uz CO2 efektivitāti. Otrām kārtām, uzsvars, kas ir likts uz šiem viedajiem skaitītājiem, tik tiešām ir viens no centrālajiem punktiem jūsu ziņojumā, bet man liekas, ka tas ir nedaudz pārspīlēts. Ne jau tajā ziņā, ka mums nevajadzētu pāriet uz šiem viedajiem skaitītājiem, bet salīdzinājumā varētu teikt tā. Uh, ka, ja izmanto šos viedos skaitītājus, tad jau viss būs izdarīts, ka jums ka viss jau būs izdarīts un panākts. Bet tāpat laikā jāatcerās, ka elektrosistēmai, elektrības padev sistēmai, tīklam Eiropas Savienībā ir jābūt vispirms integrētai, un pēc tam mēs to varam izvērst kā viedu sistēmu. Šie viedie skaitītāji var eh, dot lielu energo ietaupījumu, apmēram 10%. Bet no otras puses, ja ir šie viedie skaitītāji, bet tāpat laikā elektroiekārtas, kas ārkārtīgi daudz patērē, tad atkal ieguvums nekāds nebūs. Ir nepieciešams eh, šīs viedās uh, elektroiekārtas un viedie skaitītāji, un tad tik tiešām ir ieguvums. Tātad, jā, šie viedie skaitītāji būs nepieciešami kaut kad nākotnē, bet jautājums ir, vai šo procesu vajadzētu pātrināt. Manuprāt, tas būtu sasteigti. Tātad skriet pirms mēs vispār iemācāmies staigāt. Jāatcerās, ka izmaksas eh, šiem viediem skaitītājiem būs milzīgas, un ņemot vērā to, kādi šobrīd ir, eh, kādas ir publiskā, publiskā publisko līdzekļu iespējas, eh, tad es domāju, ka tas nav varbūt eh, tas īstais ceļš, ko šobrīd iet. Un pēdējais komentārs par šiem viediem skaitītājiem. Jūs droši vien zinat, ka šie viedie skaitītāji dod iespēju energo uzņēmumiem attālināti atslēgt lietotājus. Mēs zinām, ka tas atkal rada riskus patērētāju drošībai, tīpaši, kā lai saka, tiem, kas ir tādā zināmās riska grupās šiem gallietotājiem un jānodrošinās, lai to energo uzņēmumu neizmanto kā tādu kā trojas zirgu, lai varētu atgriezt, eh, nogriezt elektroapgādi kādiem klientiem. Es domāju, ka nepieciešams šīs viedās eh, elektrosistēmas, elektrotīklu, ne tik daudz tikai šie skaitītāji. Ja mēs skatāmies, kāda ir CO2 izmeša ietekme, tad uh, Jā, enerģija ir viens aspekts, mobilitāte ir otrs. Un, manuprāt, mums ir jānodrošina viedā mobilitāte. Ja mēs gribam, lai gala lietotāji maksātu par, tā teikt, kilometru, neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto uh, vilcienu, autobusu vai brauc ar automašīnu viens vai kādu kopā, tad uh, mums ir nepieciešams jebkurā gadījumā milzīgs infrastruktūras uh, slānis, un tas nodrošinātu šādu sistēmu. Tāpēc domāju, ka šeit arī viedās mobilitātes aspekts būtu jāuzsver. Tā tad maksā pēc patērētā. Vēl viena lieta uh, par pārtiku. Jūs zināt, ka attīstītajās valstīs mēs apmēram pusi pārtikas uh, aizlaižam postā, tātad netiek iztērēta pusi saražotās pārtikas. Eh, mazāk attīstītajās valstīs tas ir apmēram 20%. Vajadzētu runāt par viedu patēriņu varbūt. Un atkal šis termins ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs zinām, ka tā pārtika, kas tiek izmesta ārā, netiek izmantot, principā ir svaiga pārtika, eh, svaigi produkti, kuriem eh, ir noticējis it kā lietošanas termiņš, bet mēs zinām, ka šie datumi ir paredzēti jau ar tādām lielām elastības maržām, uh, Un rezultātā tas iznāk, ka mēs izmetam izkastē vēl lietojumu un gluži derīgu pārtiku. Varbūt vairāk vajadzētu domāt par tādu viedu pārtikas ķēdi vai loģistikas ķēdi. Un uh, šī pārtika arī, es domāju, būtu elements, kas ir jāapsver, un uh, arī šeit eksperimenti tiek veikti vairākās Eiropas valstīs, un es domāju, ka uh, šo aspektu vajadzētu uzsvērt ziņojumā visa pārtiks ķēde ir apmēram atbildīga par 30-40% CO2 izmešu, to jūs droši vien zinat. Domāju, ka mūsu nostāja ir tāda. Ja resursu efektivitāte un CO2 un energoefektivitāte tik tiešām ir galvenais elements Eiropas politiskajās nostādnēs, tad tas ir jāatspoguļo ne tikai ziņojumā, bet visos savos galvenajos politiskajos lēmumos un nostādnēs, ko realizē Eiropas Savienība. Un ar to, es domāju, pamat eh, programmu pētniecībai, tāpat arī attīstības fonds, lauksaimniecības politika, reģionālo politiku. Tātad šis jautājums ir jāintegrē, jāiestrādā visās eh, šajās politikas nostādnēs Eiropas Savienības līmenī, un arī šo punktu vajadzētu uzsvērt. Es zinu, ka kaut kur tas atspoguļojas eh, komisijas ziņojumā, bet. Uh, domāju, ka tas ir jāuzsver. Ja šī ir prioritāte, tad tai ir jābūt skaidri redzamai, saskatāmai prioritātei dažādās uh, komisijas īstenotajās programmās. Paldies! Lielas paldies! Kariņkungs, lūdzu! Uh, thank you very much! Paldies! Es arī gribētu pateikties Tojas kundzei par uh, šī ziņojuma pirmo projektu. Divi komentāri jautājumi. Pirmkārt, es piekrītu uh, šim te standartizācijas jautājumam, un man ir nepieciešams panākt uh, progresu, lai definētu, kas ir viedais skaitītājs. Ja nemaldos, tas ir 15. punkts, bet tad divi jautājumi. 9. punktā jūs runājat, ka uh, vajadzētu iekļaut arī mazākās ēkas direktīvā. Šķiet, ka mēs nedaudz uh, pārsniedzam uh, to ietvaru, ko vēlamies šeit risināt. Tas, ka viedais skaitītājs ir mazā mājā, tas to nepadara efektīvāk. Jums ir slikta izolācija un tomēr jums ir maz datoriņš, kas jums rāda, kā jūs šķērdējat uh, apkurs enerģiju un elektrību, tad jūs vienkārši daudz labāk redzēsiet, kā jūs tērējat savu naudu, bet tas neveicinās jūsu mājas e, efektivitāti, energoefektivitāti. Tas vienkārši parādīs, kā jūs šķērdējat savus līdzekļus. Tātad es gribētu uzsvērt, ka mums tiešām ir uh, jābūt vispirms šai te sistīmai, energoefektivitātes sistēmai, vispirms uh, sabiedriskajās ēkās un mazās ēkas, tad tas ir vēlāk varbūt atsevišķs jautājums. Ko Lambert kungs teica? Tātad vispirms mums ir uh, jāpanāk uh, šis te pamats un pēc tam jādomā par nākamajiem posmiem un soļiem. 16. pāntā jūs aicināt komisiju noteikt uh, saistošu laika grafiku uh, Uh, pie kura jāpieturās IST sektoram un dalībvalstīm. Ja es par to dzirdu, tad es uh, domāju par izmaksām. Par ko mēs šeit runājam? Uh, vai mēs kaut kādas IST kompānijas izstumsim no Eiropas uz ārpus Eiropas valstīm, kas ir diezgan iespējams ar šādu soli? Es saprotu, ko jūs vēlties ar to teikt. Es piekrītu, ka mums ir jābūt kaut kam konkrētam, bet tajā pašā laikā noteikti saistošu laika grafiku. Mums šeit ir jārunā par, ko mēs šeit runājam, par izmaksām, par iespējamām zaudētām darba vietām, ko tas nozīmē ilgtermiņā. Un eh, es gribētu izmantot to, ko teica Lamberta kungs, mums tiešām vajadzētu uh, uh, ielikt pamatus un tad domāt par sienu un tālāko posmu būvēšanu. Paldies! Danke, kolēģi Rod. Paldies, Rodas kungs. Well, like you, es arī gribētu pateikties Tājas kundzei par paveikto darbu. Jūs tiešām esat pamatīgi pastrādājusi, uh, apkopojot svarīgākos punktus, un bija arī ļoti laba prezentācija jo īpaši es piekrītu šiem te skaidriem uzsvaram, ka jādomā par kopīgiem pasākumiem, viediem skaitītājiem un, un citām jomām, jo šīs ir tās jomas, kur uh, vēl var daudz progresu panākt. Tā veidā, kā mēs uh, izmantojam uh, enerģiju. Tad es iesniegšu tikai dažus grozījumus Dažos pievērsīšos uh, skaidrākiem formulējumiem un darba vietu radīšanai. Un darba vietu radīšanas potenciālam izmantojot IST un veidojot energoefektīvāku uh, vidi. Kāpēc mēs nevarētu aicināt komisiju nāk klajā ar priekšlikumiem, lai noteikti saistošus mērķus uh, IST uh, energoefektivitātei. Jo mēs redzam, ka ja mēs uh, nosakām saistošus mērķus un uh, dodam ietvaru, tad tirgi ne tikai sasniedz šos mērķus, bet pat pārsniedz tos. Tātad, ja komisija mums saka, ka uh, viedie skaitītāji var aiz, aiztaupīt mums 10% enerģijas patēriņu un IST var kopumā um, ietaupīt 17% eh, ēku jomā CO2 emisijas un 27% eh, transporta jomā, tad cerēsim, ka to tiešām varēs arī sasniegt, eh, jo šādas pārmaiņas var radīt arī darba vietas. Paldies! Frau Hol. Holas kundze nākamā. Es arī gribētu pateikties eh, Tojas kundzei par paveikto darbu šajā jautājumā. Es piekrītu viņai, ka viedieskaitīgai ir ļoti būtiski. Pirmkārt, par eh, ēku energoefektivitātes direktīvu. Šis pāns varbūt eh, ir jau nedaudz novecojis Mēs pagājušajā decembrī pārskatījām šo direktīvu, un slieksnis jau ir samazināts līdz 50 kvadrātmetriem. Un uh, mums ir energoefektivitātes uh, certifikātiem jaunas prasības sabiedriskajās ēkās, tāpēc varbūt nav realistiski atkal pārskatīt energoefektivitātes direktīvu, kad mums jau pārskatīšana bija decembrī. Runājot par viediem skaitītājiem. Uh, Man pārsteidz tas, ko Lambert kungs teica, jo es domāju, ka viedie skaitītāji ir pilnīgi izšķiroši svarīgi, lai eh, panāktu, ka jaunās tehnoloģijas tiktu veidots, jo īpaši eh, mēs tikko pieņēmām eh, likumdošanu par atjaunīgajām enerģijām un ēku efektivitāti kā tad, lai uh, cilvēki izmēra, cik viņi tērē, ja viņiem nav viedais skaidrītājs, tātad, ka viņi, ja viņi nevar izmērīt, uh, cik daudz enerģijas viņi patērē un ražo ar savām atjaunīgās enerģijas iekārtām. Tātad tas ir priekšnosacījums šai attīstībai un arī uh, elektroautomašīnas. Ja jums ir viedais skaitītājs, tad jūs varat ar savu uh, elektrības piegādātāji noslēgt līgumu, un jūs varat eh, lādēt savu automašīnu um, naktī, kad ir eh, vislētākā enerģija, un tādējādi jūs arī eh, mazāk kaitējat vidē. Tātad šī ir infrastruktūra, kurai ir jābūt jau uz vietas instalētai, lai varētu veicināt tehnoloģiju attīstību. Runājot par specifikācijām, Tas ir tāds tehnisks termins. Varbūt eh, mēs varētu teikt kopējais ko minimālo funkciju apjoms, bet es piekrītu, ka mums vajag kaut kādas prasības šajā jomā, jo kas parādās ir tas, ka dažas uh, energokompānijas nav īpaši interesētas šajā te aspektā, kas visvairāk uh, interesē patērētājs, kas ir šis te digitālais displejs, jo uh, droši vien kompānijas labprāt uh, ievies tādus skaitītājus, kas tām pašām ļauj pārvaldīt šo te energo piegādi, bet patērētāji vairāk ieinteresēti tajā, ko uh, viņi paši varētu redzēt. Tātad, ja mēs runājam par viedajiem skaitītājiem, tad ir jāņem um, vērā abas puses, gan piegādātāji, gan patērētāji puses. Paldies. Komisjon. Paldies tagad komisijas vārdā Bāras kundze. Pareizi? Uh, thank you, Chairman. Thank you also. Uh, Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī referentai, referentai par šo ļoti saulēcīgo iniciatīvu. Man ir tikai pāris komentāri. Pirmais ir tāds, ka mēs pozitīvi vērtējam to, ka šajā ziņojumā likts uzsvars uz energoefektivitātes mērīšanu. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešami kopīgi veidi, kā mērīt energoefektivitāti, jo pretējā gadījumā būs grūti salīdzināt dažādu metožu efektivitāti, lai samazinātu energo zudumus. Tā tad ir grūti salīdzināt, ja mēs neveicam šos mērījumus vienādā veidā. Bet šobrīd mēs vēl neesam sasnieguši šo mērķi, ir paiet, paiet laiks, lai izstrādātu metodoloģijas un lai veiktu šos mērījumus vienotā veidā. Otra lieta ir tāda, ka mēs apzināmies, ka IST ārkārtīgi palielinās uh, CO2 izmeši, principā šo, šo tehnoloģiju attīstības uh, rezultātā. Un tādā ziņā IST sektors kā tāds Tam pašam ir nepieciešams standartizētas metodoloģijas, un tam būs eh, jāsamazina energo patēriņš. Un, lai tas notiktu, būs nepieciešamas eh, standartizētas eh, mērījuma metodas, lai atkal kvantificētu veiktos pasākumus. Un, mūsuprāt, tas šajā ziņojumā varētu būt vairāk detalizēts. Vēl pēdējais komentārs attiecībā uz viediem skaitītājiem. Par tiem diskusija diezgan plaša un, jā, tik tiešām ir izstrādāti eh, saistīti mērķi energoefektivitātes direktīvā un tur ir eh, zināmi laika termiņi un grafiki. Es domāju, ka galvenais bija šo faktu minēt, ienest eh, šai ziņojumā un parādīt, ka jā, šobrīd nav kopīga definīcija kas ir šie viedieskaitītāji. Un tieši tāpēc mēs esam nākuši klajā ar uh, ieteikumu par to, lai dalība valsts vienotos par vismaz kaut kādu minimālo kopumu attiecībā uz šiem viediem skaitītājiem. Paldies! Liels paldies, Bārskundze! Paldies jums par šo papildu informāciju! Līdz ar to aram, esam izskatījuši šo darbu kārtības punktu. 2. martā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Jūs vēlējāties kaut ko piebilst? Tojas kundz, lūdzu. Paldies, es gribētu runāt pavisam īsi un gribētu pateikties kolēģiem, it īpaši par uh, konkrētiem uh, ieteikumiem šīs diskusijas laikā. Uh, Es arī gribēju tikai pateikt, ka es saprotu, ka pirmajam uh, ziņojuma projektam ir jābūt ļoti atvērtam un nedrīkst pie tā strādāt tādā noslēgtā, fiksētā veidā. Tāpēc es ļoti uzmanīgi uzklausīju kolēģi teikto, es uzklausīju viņu idejas un viņu ieguldījumu. Tika uzdots jautājums par izmaksām, un tas nebūtu nav mazsvarīgs jo jau no paša sākuma ir eh, jālūkojās, kāda būs šī finansiālā ietekme attiecībā arī uz ražošanu. Eh, Rotskundze jau minēja šo jautājumu. Dažkārt, ja mēs gribam panākt virzību vienā virzienā, tad ir jāreikinās, ka tam būs zināmas uh, eh, izmaksas, bet tāpat laikā varbūt tiek radītas darba vietas un atkal rodas nodarbinātības potenciāls un tā, tā tad atkal ir monētas otra puse. Uh, Bet katrā ziņā ir ļoti labi izmantot visas izteiktās idejas un uh, nonākt pie tāda reāla kopsaucēja. Un vēl viena lieta pār standartizāciju. Un te atkal mēs varētu censties uh, konkretizēt definīciju un noteikt uh, minimālo raksturlielumu kopumu. Viena lieta, kas man īpaši patika, bija tas, kas eh, tika teikts par eh, ieteikumiem, ka tos vajadzētu aplūkot dziļāk. Un tad, kad mēs runājam par ar, ar operatoriem eh, energotīklā, tad varbūt būtu nepieciešama tāda kā apņemšanās vēstule vai uh, dokuments attiecībās pakalpojumu sniegšanu, nosakot kaut kādus saistošus uh, mērķus, lai konkrēti arī tiktu dots labums patērētājiem. Un te ir jādomā par operatoriem dažādās dalību valstīs. Mēs varētu domāt par šādu, teiksim, nolūka vēstuli vai eh, apstiprinājumu, kaut ko tādu, kas varētu kaut kādā nedaudz saistošā veidā noteikt kādus mērķus. Un katrā ziņā es domāju, ka tas darbotos, eh, tā teikt, abos virzienos. Tas arī ir viss no manas puses rēģējot uz izteiktiem komentāriem un vēlreiz gribu pateikties eh, visiem kolēģiem par ieguldījumu diskusijās un es ceru, ka mums turpos, turpināsies ļoti veiksmīga sadarbība. Paldies! Es jau teicu, ka 2. mārts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, līdz ar to šis darba kārtības punkts arī ir izskatīts un mēs varētu ķerties pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kozlodujas elektrostacijas pirmā līdz ceturtā bloka eksploatācijas izbēgšanai. Runāšu lēnām, jo referente vēl ir ceļā un vēl nav ieradusies. Varbūt, ka mēs varētu paņemt kādu vienu, divu minūšu pārtraukumu uh, Harmsas kundze tūlīt ieradīsies, man tiek teikts. Labi? Viens minūtes pārtraukums. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Ja, mēs turpinām ar 17. punktu. Saturu es jau nosaucu. Kozlodoju un finanšu palīdzība. Referenti ir Harms kundze. Nu, vien divas minūtes viņu var ievilkt elpī, slēgt mikrofonu un tad uzreiz turpināsim. Jūdzu, lūdzu, kolēģi, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis ziņojums novērtē komisijas priekšlikumu par finansējumu tai tam papildus patēriņam, kāds ir radies Bulgārijā. Līdz ar to, ka pirmais, otrais bloks, kas lidojas kodola spēkstacijām, pēc tam trešais un ceturtais bloks atbilstoši līgumam, uh, kāds ir par iestājas Eiropas Savienībā, ir atslēgti no tīkla. Mums jādiskutē par līdzekļu piešķīrumu līdz 2013. gadam, par līdzekļu apjomu no kopējā budžeta. Arī jādiskutē par to, par priekšlikumiem, kādus Eiropas komisija ir izteikusi par šo līdzekļu izlietojumu. Tagad daži skaitļi, kas, manuprāt, ir nozīmīgi un uh, kurus vajadzētu zināt. Tātad pāris skaitļus uzsvēršu. 300 miljonu eiro. Šādu summu piedāvā komisija kā kopējo finanšu atbalstu pēc Kozloduja spēkstacijas slēgšanas, kodola spēkstacijas slēgšanas, tad, kad tas tiks izlietots, tad 860 miljoni eiro kopumā no Eiropas a, Savienības kopumā, nu nepilnīgi viss, bet nu lielākā daļa, a, pārliecinoši lielākā a, daļa būs piešķirta Bulgārijai un arī nodot tās rīcībā. Uh, Priekšlikums, kur mēs tagad pārbaudām šī, eh, šie pēdējie 300 miljoni no šiem 860 miljoniem eiro, praktiski tie tiek sadalīti divās daļās, ja būtu pareizāk sakot, diviem mērķiem piešķirti. Pirmais mērķis, to piedāvā komisija, to es uh, atbalstu 180 miljonus jāizmanto, lai nodrošinātu to, ka uh, trešais un ceturtais bloks tieši tāpat kā pirmais un otrais uh, Kozlodoja kodolspēkstacijas bloks tiek atslēgti tā, ka atkārtot ieslēgšana nav iespējama. Tas ir tas mērķis, ko Eiropas Savienība ir formulējusi. Papildus tam manā skatījumā ir vēl jāpārbauda kas a, pēc atslēgšanas un a, apturēšanas notiks ar radioaktīviem atkritumiem, kas radīsies no apturēšanas, un kas arī ir a, jau radies a, darbības laikā, kas notiks ar šiem atkritumiem. Tas nav ļoti vienkārši tādu ļoti skaidru skatījumu iegūt a, no Bulgārijas par šiem plāniem kodola atkrituma apsaimniekošanai. Tā informācija, kāda līdz šim ir pieejama, tā ir starp glabāšana augsti radioaktīviem atkritumiem, arī uh, deg elementiem radioaktīvajiem, un es gribētu teikt, ka šādi uh, atbilstoša uh, rīcība nav garantēta. Līdz šim ir palīdzēts tikai tos uh, eksportēt, respektīvi atpakaļ uh, uh, transportēt uz Krieviju atjaunotai uh, apstrādēji. Un citi jautājumi ir atklāti, un nu, līdz ar to, kad, kā un vai vispār, vai tie tiks Bulgārijā, Bulgārijai nodoti galējai glabāšanai. Mans priekšlikums 300 miljonu eiro kontekstā tā daļa, kas nav domāta šai Kozlodoja kodolspēkstacijas apturēšanai, Tātad viena daļa ir domāt, lai 3. un 4. reaktoru apturētu. Un mans priekšlikums šo 120 miljonu izlietošanai, kas paliek pāri, ir uh, noteikums uh, Bulgārijai dot naudu, ja tā nepiedalās uh, bagātināšanas procesos uh, Krievijā ar urāna bagātināšanas, uh, respektīvi šīs, šīs kodola degvielas atkārtotas bagātināšanas uh, procesā. Un arī lai sagatavotu noslēdzošo uzglabāšanu uh, šiem radioaktīviem atkritumiem. Es domāju, ka 120 miljoni šajā jomā ir domāti vairāk drošībai Bulgārijā un ap to varētu sasniegt daudz vairāk kaut ko, nekā tos uh, piešķirot kā vienu maksājumu no daudziem dažādiem Eiropas Savienības maksājumiem. No tā varētu finansēt efektīvāku uh, un uh, arī efektīvāku darbību. Es domāju, ka šie 120 miljoni eiro, ja tie uh, dažādos uh, kontekstos tiek izdoti, tad tie neko nevar tā īpaši izmainīt. Bulgārijas valdības īstā stratēģija vēl vispār nav orientēta uz ilgspējīgu ievirsi. Un tieši tādēļ, kā Bulgāri uzsver to, ka kodola enerģiju tie vēl vēlas turpmāk izmantot, tad es gribētu vēlreiz uzsvērt drošības aspektu un būtu labāk šos 120 miljonus izdot uh, viena fonda veidā, apstarotās kodola degvielas uh, galējai uzglabāšanai. Ir tīpaši tādēļ, kā kotlodoja apturēšana ir uh, pamatot ar lielāku drošību kopumā Tādēļ mēs domājam, ka līdzekļu izmantojums uh, ir uh, jāvērš uz uh, kodolu drošību. Paldies! Vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties, vai vēl kāds? Kalfinas kungs. Thank you very much, Mr. President. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji, un gribētu pateikties Haramsas kundzei par ziņojumu un labajām idejām, kas mums liek uzdot tāds vispārīgs jautājums par kodoldrošību un to, kā rīkoties nākotnē un kā rīkoties ar kodolenerģiju Eiropas valstīs nākotnē. Bet atgriežoties pie šī ziņojuma, pie šī dokumenta, gribētu teikt, ka galvenais mērķis bija risināt šo konkrēto problēmu. Proti, uh, jānodrošina vienot spēles noteikumi visām valstīm, kurām ir jāslēdz savas kodola elektrostacijas. Jau domājot par uh, nākotni, tā bija Lietuva, Slovākija un Bulgārija, uh, un līdz ar šo lēmumu Bulgārijai tagad tiešām ir tāda paša spēles noteikuma kā divām pārējām valstīm. Otrs mērķis bija palīdzēt valstī uh, finansēt Uh, šo, šīs te kodolelektrostacijas slēgšanu. Un trešais mērķis bija veicināt uh, efektīvākas energoizmantošanas uh, metodas un samazināt CO2 emisijas. Tātad, jo šīs uh, kodolelektrostacijas vietā jau kaut kur būs uh, jāgūst enerģija. Es domāju, ka komisija izteica ļoti jau sākumā ļoti labu priekšlikumu, un tomēr uh, tie jautājumi, kurus paceļ Hārmsas kundze, ir ļoti būtiski, un tie ir tādi vispārīgāki, un tie ir pelnījuši apspriešanu. Tātad kādai jābūt Eiropas Savienības vīzijai, kā rīkoties ar kodolatkritumiem Eiropā, kā panākt uh, likumdošanas ieviešanu Eiropā un tā tālāk. Un ja mēs to sasaistām ar šo konkrēto jautājumu, tad mēs nevaram atbildēt vēl uz šiem vispārīgajiem jautājumiem. Uh, jo tie varbūt ir pelnījuši tādas konkrētākas debatas. Pavisam īsi par trim no priekšlikumiem. Pirmkārt, 40% finansējuma veltīt, lai veicinātu energoefektivitāti. Harmsas kundzes ieteikums ir šo finansējumu novirtīt, no, novirzīt kodola uzlabāšanas iekārtu izveidē Bulgārijai. Uh, pirmais mērķis šajā programmā jau atbilst uh, šīm interesēm, tātad, lai Slovākija, Lietuva un Bulgārija būtu vienādos spēles noteikumos. Un līdz 2013. gadam ir šī programma jāīsteno. Tātad uh, Bulgārija varētu šos uh, finansējumu izmantot, līdz ar to būt vienādā situācijā kā pārējās divas valstis. Otrs komentārs, ko gribētu izteikt par šo jautājumu, ir tāds, ka praktiski uh, slēdzot šos blokus, tagad tiek vairāk izmantots ogļu tehnoloģijas. Tātad šī finansējuma līdzšanējā E, izmantošana, šo finansējumu pārvalde e, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Šis finansējums e, ir bijis veiksmīgs un būs, protams, pārskats no revīzijas palātas par šī finansējuma izmantošanu un kā tas tiek izmantots, lai samazinātu CO2 emisijas, kas, protams, ir tāds vispārējais ēsmērķis. mērķis. Runājot par uh, kodola atkritumu uzglabāšanu, tas ir strīdīgs jautājums. Arī šeit Eiropas parlamentā ir atšķirīgi viedokļi. Bet es tiešām domāju, ka uh, šis jautājums ir pelnījis tāds plašāks debats. Ja mēs to centīsimies ievērot šajā konkrētajā gadījumā, tad, protams, ka nepietiks finansējuma, uh, lai sāktu veidot šādu glabātuvi uh, Bulgārijā. Un to tad citas valsts varētu izmantot kā precedentu, proti izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai uh, i, ieviestu, īstenotu šo te mērķi uzglabātavus veidot savās valstīs. Tātad mums šeit ir plašāk jādiskutē par to, kā to varētu finansēt, kādas tehnoloģijas jāizmanto, bet uh, tas būtu tā plašāk jāapspriež. Un visbeidzot, par priekšlikumu šo te apstarotās kodoldegvielas pārvietošanu. Vajadzētu galvenokārt pievērsties drošības jautājumiem. Ir gandrīz neiespējami uh, valstī uh, pārkāpt asociācijas nolīgumu, atkal atsākt trešā un ceturtā bloka darbību, tas uh, būtu katastrofāli. Es nezinu, kā to valdība vispār varētu pieņemt. Tāpēc eh, drošības jautājumiem būtu jābūt pirm, primārajiem un arī tehnoloģijas jautājumiem, jo es domāju, ka Eiropas Savienībā ir pietiekami instrumenti, lai panāktu iestāšanās līguma īstenošanu. Es domāju, šie ir ļoti būtiski jautājumi un mūsu komitejā vajadzētu plašāk un dziļāk par tiem debatēt jo šeit ir vispārīgāka runa par kodolenerģijas izmantošanu, un noteikti būs vēl šādi gadījumi, ne tikai Bulgārijas gadījums, un tāpēc būtu interesanti to visu apspriest. Paldies! Paldies, Oručev kungs, lūdzu! Благодаря, господин председател. Изказвам признание за позицията на госпожа. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pateicos referents kundzei. Un runājot par viņas nostāju, kā nepieciešams nodrošināt šo reaktoru demontē, demontēšanu, komisija jau nākus klajā ar pietiekami daudz argumentu un pamatojumu, bet tāpat laikā referentes uh, priekšlikums ļoti būtiski maina pašreizējo komisijas regulējumu. Ja mēs nodalam kodolu elementu un ar kodolu degvielu nesaistīto elementu, tad Hārmsas kundze principā aicina slēgt šo ar ne kodoldegvielu saistīto elementu. Es gribētu teikt, ka šis priekšlikums man nav pieņemams un ka to nav iespējams uh, šobrīd atbalstīt. Bulgārija ir uh, lēmusi slēgt uh, četrus reaktorus. Ja ir uh, skaidra nepieciešamība, ko definējusi Eiropas Savienība. Tātad, ja nepieciešams šo reaktoru slēgšanu, lai varētu pārvaldīt attiecīgās ekonomiskās un sociālās, uh, sociālās ietekmes. Nav iespējams uh, slēgt un uh, demontēt uh, veselu piekto daļu uh, elektroapgādes kapacitātes Bulgārijai. Harmsas kundze uh, savā pamatojumā norāda, ka uh, Bulgārija nav saskārusies ne ar kādām grūtībām, runājot par elektroapgādi, un tieši tāpēc nav nepieciešams taisniegt palīdzību, bet eh, at, tā nav patiesā situācija. Mūsu energosistēma ir eh, jau saulēcīgi gatavojusies eh, šo reaktoru eksploatācijas pārtraukšanai. Un jāsaka, ka šie reaktori nodrošināja ļoti lielu energokapacitāti. Mēs tāpat nevaram neņemt vērā sakojošu faktu manā valstī reaktoru demontāža no iedzīvotāju puses tik ļoti negatīvi vērtēta. Ir veikts aptaujas un tās parāda, ka šobrīd Bulgārijā ir tāda spēcīga kustība, kas uzskata, ka ir nepieciešams atkal atklā, atvērt, darbināt šos reaktorus. Vienīgais veids, lai iedzīvotāji, lai pilsoņi sajustu, Uh, šo Eiropas Savienības uh, palīdzību. Tad uh, būtu tieši nepieciešami pasākumi ārpus šī kodola sektora, teiksim, stiprinot ēku energodrošību un citi pasākumi, kas varētu nodrošināt šo energoefektivitāti un tādā veidā samazināt attiecīgi ar energo patēriņu saistītās izmaksas. Uh, Uh, pilsētu apsildes uh, ziņā sniegtā palīdzība, tiešā palīdzība, to, piemēram, ļoti tieši arī izjuta Bulgārijas iedzīvotāji. Un, kā es teicu, ja mēs uh, slēgsim šo iespēju logu, tad mēs nosūtīsim ārkārtīgi skaidru signālu, ka iedzīvotāji vairāk ne, nesaņems šo palīdzību. No otras puses, būtisku summu pārorientēšanu. Šeit ir runa tātad par 120 miljoniem. Ja šī summa, ja šīs finansējums tiks uh, attiecināts uz citu darbības laukus problēmu, ko mēs nevarēsim atrisināt līdz 2013. gadam, tad tas arī nedos nekādu risinājumu. Un tas eh, nekādā veidā nebūs resursu efektīvs un optimāls izmantojums. Es domāju, ka šis eh, priekšlikums attiecīgi nav pieņemams. Tā kā ziņojumā vairāk kārt ir uzsvērts, tas, ka tiek kropļota konkurence, ka ir jāizvairās no palīdzības eh, sniegšanas eh, citiem ražotājiem, piemēram, elektrības ražotājiem. Šajā sakarībā domāju, ka šo 120 miljonu eh, paredzēšana uh, apstātās kodola kodol enerģijas uh, apstrādei, tas uh, radīs uh, problēmas Eiropas Savienībai, jo tā būs palīdzība, nevis vienkārši palīdzība Bulgārijai, bet nedrīkst aizmirst, ka ir arī citas valstis, kuras atrodas Eh, līdzīgā, tādā pašā situācijā, kuras ir eh, demontējušas savus reaktorus, tātad, kā es teicu, ir citas valstis, eh, kuras arī lielā mērā ir paļaujušās uz kodolu enerģijas ražošanu Eiropas Savienībā, un faktiski šī problēma ir ārkārtīgi smaga un e, nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret Bulgāriju un, un citām valstīm, kuras arī tātad e, e, pārtrauc kodolreaktoru eksploatāciju. Mēs noteikti iesniegsim grozījumus šim ziņojumam un komisijas priekšlikumam, precizējot mūsu nepiekrišanu referents pozīcijai. Paldies! Iziem. Paldies, uh, Lamsdorf kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šajā jautājumā man ir viens punkts, kur esmu viens prāts ar referenti, Harmsas kundzi, un tas ir aicinājums ieviest visaugstākos uh, drošības standartus šajā te kodolelektrostacijā un visā šajā darbības pārtraukšanas procesā, bet visos citos aspektos es pilnīgi e, esmu pretrunā ar Harmsas kundzi. Jo kā tika sagatavots šis nolīgums ar Bulgāriju un uh, Eiropas Savienību, tātad iestājas līgums, tur tika aprēķināts ne tikai darbības pārtraukšanas izmaksas, bet arī izmaksas uh, kompensācijām energo kapacitātes zaudējumiem. Uh, tas eh, bija ne tikai uzbrukums Bulgārijas, bet arī kaimiņu valstu energodrošībai, jo Bulgārija eksportēja enerģiju arī uz eh, kaimiņu valstiem, piemēram, uz Runāniju, Serbiju un arī bija šo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju. Un tas ir arī zaudējums budžeta ieņēmumu ziņā. Bulgārija tagad sociāli ir ļoti ievainojama valsts, un mēs nevaram atļauties apdraudēt šīs valstis, eh, arī Balkānos. Mums ir vajadzīgas eh, stabilas un labklājīgas Balkānu valstis, un vajadzētu izvairīties no sociālām spriedzēm uh, reģionā, jo bez Balkāniem Eiropa nav pilnīga. Mums ir uh, jāļauj Balkānu valstīm aktīvi iesaistīties uh, Eiropas Savienībā, un mēs nedrīkstam tām likt šķēršļus, un uh, palīdzība Bulgārijai varētu būt uh, viens posms ceļā uz Balkānu iesaistēs. Tāpēc esmu sagatavojis astoņus grozījumus šim tekstam, un ceru, ka pieeja, kādu piedāvā Eiropas komisija tiks pieņemta parlamentā, un es ceru, ka arī kompensācijas ieguldījums tiks pieņemts un apstiprināts. Paldies! Liels paldies! Odī kungs, lūdzu! Merci, paldies, priekšstādā kungs, pavisam īsi. Mēs runājam par uh, finanšu atbalstu tādām ļoti sarežģītām pagātnes. Uh, uh, problēmām, kas skar Bulgāriju. 53. pāns finanšu uh, dokumentā. Vai mums būs iespēja no Eiropas puses kontrolēt šo fondu izlietojumu, kuru izmantos arī no starptautiskā institūcija puses? Un otrs jautājums, vai būs drošība, ka šie fondi uh, uh, uzdos darbus tādiem uzņēmumiem uh, šo uh, reaktoru darbības pārtraukšanai, ka varēs kontrolēt to darbību, un vai būtu kāda preference uh, vai priekšrocības Eiropas uzņēmumiem, kuriem ir pieredze un kas uh, zina, uh, kā darboties ar šo uh, reaktoru apturēšanu un uh, apturēšanas darbiem. Paldies! Priekšsētājs vai komisija? Jā, Fārus kungs, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies referentē par šo ziņojumu, kas ir iesniegts. Ar tādu lielu gandarījumu redzu, ka ir tāda plaša saskaņa starp šo ziņojumu un arī komisijas priekšlikumu. Sākumā gribu uzsvērt to, ka abos dokumentos tiek atzīts, ka reaktoru apturēšanai jātiek turpinātai saskaņā ar visaugstākajiem standartiem. Un darbam jā, tiek finansētam līdz 2013. gada beigām. un tas uh, notiks Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku fonda veidā. Ir skaidrs, ka finansējums ir nepieciešams. Arī referenta atbalsta šos 300 miljonus eiro četru gadu laikā kā kopējo pakotni. Viņi vērtē to kā piemērotu summu. Un kritiskais punkts, uh, kur viedokļi atšķirs Tas ir jautājums par to, kā šī nauda tiks izmantots. Es domāju par 180 biljoniem par reaktoru apturēšanas daļu. Uh, referente uh, piekrīt uh, komisijas priekšlikumam, tā tad praktiski runa iet par to, vai 120 miljoni tiek paredzēta kā iestājas līguma 30. pantā, lai finansētu energoprojektus. Vai šo 120 miljonus mēs uh, ņemam, lai uh, projektu galējai apglabāšanai izmantotiem uh, kodoldegvielas elementiem veidotu. Sākumā varu uh, droši teikt un teikt referentei, ka komisija šo uh, galēju apglabāšanas vietu būvniecību skata kā politisku aktualitāti. Oettinger kungs jau uzklausīšanas laikā pasvītroja to, ka komisija šajā jautājumā par atkritumu pārvaldību šajā gadā aktīvi strādās un plāno šādu priekšlikumu arī iesniegt. Tad, kad šās priek, tāds priekšlikums tiks izstrādāts, tad ir jātājums, vai tad jau būtu pareizi dažādu projektu finansējuma, kas varētu izrētēt no šī priekšlikuma, jau tagad noteikti. Un noteikti jau tagad balstoties uz priekšlikumu par uh, reaktoru apturēšanu, kas uh, nav saistīts ar galēju apglabāšanu. Komiteja jāuzdod jautājums, vai uh, šāda pieeja neradīs tādu tā kā kaskādas efektu un sāks tādu o, uh, procesu, ka visas citas valsts, kas šādu, ko šādu problēmu skars no kopienas, neprasīs finansējumu uh, no dažādiem avotiem. Bet tas vēl neatbild uh, jautājumu, par uh, pieeju vai energoprojektu vispār vēl ir tādi saprātīgi. Šeit es gribu pasvītrot to, ka energoprojekti Bulgārijā tā nav tikai jaunu ražošanas kapacitāšu izveidošana. Ar Koslodīku kodols spēkstacijas uh, slēgšanu ražošanas lokalitāte un arī veids ir ārkārtīgi būtiski izmainīts. Mēs zinām, ka sadalījuma tīklos un arī tīklos kopumā ir nepieciešams investīcijas, lai sektu šo jauno. Pie, piemēram, mēs zinām, ka noteikti transformātoru stacijas, ka tajās ir jāinvestē, lai um, garantētu drošu elektroenerģijas plūsmu. Šie projekti ir ļoti liederīgi saistībā ar to, vai ir nepieciešams ražošanas kapacitāts, jā vai nē. Un tad vēl attiecībā uz energoefektivitātes projektiem. Šeit viedokļi ir dažādi. Mūsu skatījumā un vērtēt arī mūsu evaluēšanu, eh, Bulgārija ir dalība valsts, kas ir apmēram astoņu reizi tik energointensīva kā eh, kopienā uh, vidēji. Un tieši šajā jautājumā ir iespējami lielākie ieguvumi energoefektivitātes projektiem kopumā. Un tieši šeit ir ļoti liederīgi šīs efektivitātes investīcijas īstenot. Es ļoti labprāt eh, varu eh, neatkarīgu uh, konsultantu ziņojumu sastādīt, kas runā un izvērtē šīs iespējas investīcijas un ieguvums energoefektivitātes projektos un arī runā par iespējamiem rezultātiem. Tagad par līdzekļu plūsmu. Šis jautājums ir pamatots un tādēļ mēs iedēv, piedāvājām veidot šo fondu erabietvaros šī naudas plūsma tiks regulāri pārbaudīta. Projekti tiks iesniegti komitejai. Tie tiks uh, pārbaudīti, būs nodrošināta uh, caurskatāmība, pārredzamība, un varu teikt, ka Eiropas uh, pat labam kopienas revizijas palāta ta, tieši tagad veic arī darbības auditu. Noslēgumā komisijas aicinājums ne, eh, noteiksim jau eh, galējo apglabāšanas vietu finansējumu saistoši, un mūsu skatījumā energoprojektu finansējums ir liederīgs, it īpaši energoefektivitātes jomā un energopāvradu jomā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Es domāju, ka šis priekšlikums par pētījumu to mēs ļoti labprāt pieņemam un būsim pateicīgi, ja jūs to mums nu, dosiet, nu, nu riski, ja tas nonāks mūsu rīcībā. Tagad Harms Kons. Sākumā es gribu pateikt, ka man absolūti nav nekas pret to, lai Bulgārijā vairāk kas tika darīts energoefektivitātei un ilgspējīgiem energoresursiem. Es tikai konstatēju, ka saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju attiecības starp uh, patēriņu, kādu uh, Bulgārija pati no saviem līdzekļiem šajā jomā veids, un uh, no Eiropas puses arī uh, no šī fonda, ka šī attiecība runā par to, ka Bulgārija nav noteikusi efekt, energoefektivitāti un ilgtspējīgi par savu enerģiko izmantošanas prioritāti. Uh, un uh, komisija, lai cik labi būtu šie atsevišķie projekti, komisijai vērtējot kopējo stratēģiju Bulgārijā, nevajadzētu novērtēt situāciju par zemu. Līdz šim mēs esam ļoti attālināti vēl no tā tādu patiesu efektivitātes uh, lēcienu Bulgārijā redzēt. Tas ir mans vērtējums šodien, un situācija var tikai uzlaboties. Otrs jautājums. Par to arī vēlos um, skaidri argumentēt protams, pārstāvu zaļos un neesmu absolūti nemaz ieinteresēta kodola ekonomikai Bulgārijā vai it īpaši Krievijas uzņēmumam, kas vēlas investēt uh, uh Bulgārijā atomštrojas par, nemaz ne, neesmu entuziast, entuziastiska par uh, to, ka dodam līdzekļus šiem uzņēmumiem. Uh, No otras puses, ja mēs Eiropieši ne tikai finanšu jomā, bet arī drošības standartu izpratnē eh, uzņemamies atbildību par drošību, slēdzot un uh, demontējot Kosloduju kodolspēku staciju, tad jāskatās uz eh, šo kopējo skatu, uz kopēju situāciju. Un pēc tā, ko dzirdēju no Bulgārijas puses, arī Eiropas komisijai Man nav radies iespējas, ka Bulgārija līdz šim demontāžai un arī ar to saistītajiem uh, pasākumiem būtu veidojusi un īstenojusi attiecīgas uh, stratēģijas. Šie līgumi ar Krieviju par atkārtoto apstrādi, kas ir uh, nodot zināšanai komisijai, un tie ir pieejami arī ziņojumā par kopējo pieeju. Tiek runāts, ka uh, Bulgārijā nav pietiekami daudz līdzekļu galēji apglabāšanai, un tiek runāts par to, ka atkārtotā apstrāde tiek uh, vērtēta kā veids novērst uh, nākotnes uh, paudžu uh, nepieņemamu noslodzi. Nu, tam es vispār nepiekrītu. Uh, atkārtot apstrādi, eh, it īpaši Krievijā, nu, ja par šo jautājumu diskutēsim, tad mūsu diskusija ies pa tālu. Bet, nu, šeit nav pat runa par nākotnes paudžu uh, eh, apgrūtināšanu. Bulgāri paši saka, viņiem maz nav naudas, lai izveidot šo galīgo apglabāšanu, un tādēļ uh, izstrādātos kodola elementus no Kozloduja transportē uz Krieviju. Uh, tālākai apstrādei vai arī uh, atkārtotai apstrādei. To neakceptēju. Ir tīpaši, ja Oettinger kungs kā enerģētikas komisārs uh, šo jautājumu risinās, bet mums jāgarantē augstākie standarti. Tāda lēta darbība un zema standarta politika nav pieļaujama. Bulgārija un tāpat citas dalībvalstis nevar iet pa šo ceļu piedāvājums Bulgārijai, kāds ir izteikts šie 120 miljoni, tos vērtēt kā startu fondam, kas, kam jābūt stipri lielākam, lai uh, veidot piemēroti un drošu m, mm, pārstrādes stratēģiju. Par to vajadzētu jāpadomāt. Un vajadzētu padomāt, cik tad, teiksim, var garantēt ar šiem 120 miljoniem. Es redzu, ka būs vēl diskusijas par grozījumiem, un esmu ļoti uh, ieintriģēta, kāda tad šie grozījumi būs. Priekšstādājs, paldies par šīm ļoti intensīvām diskusijām. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Norādīšu vēl uz to, ka grozījumi, kā jau dzirdējām, ka tie tiek gaidīti līdz 4. martam. Pulk, 18. punkts. Man nav nekādu citu paziņojumu. 19. punkts. Nākošie sēžu datumi ir nosprausti. Līdz ar to paldies jums. Paldies par diskusijām šodien. Lai jums interesanta pēcpusdiena un vakars.